formālās padomes sanāksmes 23. septembrī secinājumiem. Parasti es dotu uzreiz vārdu padomes priekšādātājiem, bet šķiet, ka viņš vēl ir ceļā. Vai jūs vēlaties jau sākt? Bet vai jūs tad neizraisīsiet kaut lielāku diplomātsku krīzi, Junkerkungs? Nu, paskatīsimies. Nu šķiet, ka pēc pāris sekundēm uh, runātājs jau būs klāt. Herr Juncker, stimmt es eigentlich, dass Sie heute Morgen hier auf diesem Platz gesessen haben? Uh, Junker kungs, vai jūs uh, šodien esat apsēdies šajā vietā? Esmu bijis jau piecas reizes Eiropas parlamentā, bet nu liktenis šodien, šoreiz ir izspēlējis citādu joku. Ich, ich traue mir das auch zu. Ich traue mir auch zu, auf Ihrem Platz zu sitzen, kein Problem. Nu, jā, es, protams, arī sapņotu sēdēt jūsu vietā. Nu, šāds paralēls es tomēr negribēju vilkt. Labi. Šķiet, ka Tuska kungs vēl ir aizņemts. Sāksim ar paziņojumiem par padomis secinājumiem un došu vārdu komisijas priekšādātājam. Paldies! Nē, nu, nē, man tas nav vajadzīgs. Paldies, priekšsēdētā kungs. Komisijā klājas labi. Mums patiešām patīk, ka mēs varam padomus priekšsēdētāju vārdā izteikties. Arī par to es būtu varējis sapņot. Nu, bet eh, liktenis tomēr izrādījās citādāks. Godāmais priekšādātā kungs. 23. septembrī padome tikās un mēs rīkojāmies tā, lai mēs varētu izkustēties no vietas migrācijas un bēgļu jautājumos. Jūs noteikti jau atcerēsieties, ka Eiropas komisija maijā izplatīja šādus priekšlikumus padomēji. Padomēji bija vajadzīgs ilgāks laiks, lai vienotos par šiem priekšlikumiem. Mēs komisijā būtu priecājušies, ja iekšlietu ministri jau agrāk būtu solidāri sadalījuši uh, bēgļu plūsmu Eiropas Savienībā. Bet, protams, dažādu iekšlietu jautājumu dēļ tas diemžēl nebija iespējams. Bet tā arī nav nekāda katastrofa. Mums ir jāņem vērā līguma saturs, mums ir jāatceras, kas ir ierakstīts šajos līgumos, un, kā jau parlaments zinās, mēs pievienojām šeit, izmantojām šeit kopienu metodi. Un padomē ministri nolēma, ka īstenībā tā ir laba zīme, ja mēs domājam par darba metodēm. Es eh, apsveicu tagad padomus priekšsēdētāju. Donald, vai jūs vēlētos turpināt, vai arī man to darīt? Labi. Tātad es eh, priecājos par to, ka padome ir eh, pieņēmusi šo lēmumu. Esmu par to pateicīgs. Tātad. Uh, mēs eh, devām priekšroku vienbalsīgam eh, lēmumu, vienbalsīgai lēmumu pieņemšanai. Tas nebija iespējams, tāpēc tika izmantot ko, kopienu metode. Mums nevajadzētu tēt grimčajā purvājā, kur mēs viens otram uzgrožam vainu. Mums eh, tagad ir lēmums, un šis lēmums pašlaik tiek īstenots. Mēs darām to pēc iespējas ātrāk. Kā komisija mēs esam rīkojušies izlēmības pilni. 23. septembrī notika uh, Eiropadomas sanāksme, un mēs piedāvājām institūcijām savus priekšlikumus 2015. un 2016. gadam. Turpmāko nedēļu laikā mēs esam piedāvājuši abām budžeta iestādēm um, strādāt pie šī jautājuma par 800 miljoniem. Es priecājos par to, ka Eiropas parlaments jau atkal ir darījis zinām, ka tas izlem šo jautājumu uh, 8. datumā attiecīgajā komitejā un plenāra sesijā 15. Tātad parlaments ir uzdevuma augstumos eh, strādājot pie kopīgajiem jautājumiem. Eiropas parlaments jau deva savu zaļo gaismu komisijas eh, priekšlikumam eh, par solidāru bēgļu pārdali un līdz ar to Eiropas, Eiropa padomē bija jārīkojas līdzīgi. Iedomājieties, vai tiešām Eiropa padoma būtu varējusi anulēt Eiropas parlamenta lēmumu. Un tāpēc es pateicos jums, priekšsēdētāji, un arī visiem eh, šī parlamenta deputātiem par to, ka jūs rīkojāties tik eh, steidzami, un tas ir raksturīgi jūsu darbam kopumā. Runa ir par to, ka mums ir jāpalielina līdzekļi Frontex, Eiropal un arī Eiropas eh, birojam bēgļu jautājumā. Komisija, komisijā darbojas, darbosies 600 eh, darbinieki, kas eh, strādās pie šī jautājuma par eh, ārējo robežu aizsargāšanas. Mēs nosūtīsim arī darbiniekus uz Grieķiju un mēs palielināsim divkārt to darbinieku skaitu, kas strādā iekšlietu nodaļā. Es vēlētos arī aicināt dalībās, kuras to vēl nav darījušas, eh, rīkoties eh, tāpat kā Austrijai eh, un Vācijai un citām valstīm. Mm, mēs visi redzējām, Tuskungs un arī jūs, priekšsēdē kungs, kāda ir situācija Turcijā. Turcija īsteno ārkārtējus centienus, jo tur ir 2,2 miljonu bēgļu, kas galvenokārt nāk no Irākas un Sīrijas, un ir pats par sevi saprotams, ka mums ir nepieciešama Turcija, lai aizsargātu savus ārējās robežas, un komisija darīs visu iespējamo, lai atbalstītu Turcijas um, īstenotos centienus. Mēs nevaram pievērsties tikai un vienīgi savu iekšējo jautājumu risināšanai, mums ir jārisina arī tie jautājumi, ar kuriem saskaramies Eiropas perifērijā. Tie, tās ir vienas un tās pašas problēmas, un Eiropai un Turcijai ir jāiet roku rokā, un mums ir e, jāizstrādā kopīga atbalsta uzņemšanas aizsardzības politika, par labu visiem e, tiem nelāmīgiem cilvēkiem, kas e, šobrīd dodas pie mums. Ar Eiropadoms eh, priekšsēdētāju un eh, parlamentu priekšsēdētāju kopā sagatavojam memorandumu par eh, kopīgu rīcību sadarbībā ar Turciju. Mēs šo pēcpusdienu pusdienu 15. publiskosim šo dokumentu, tāpēc es to nevaru darīt šobrīd, jo mēs esam vienojušies ar mūsu turku draugiem publiskot šo dokumentu šo pēcpusdienu. Un, uh, Mūsu uzmanība, protams, ir vērsta arī Grieķijas virzienā. Um, ir jāpārdala šie 68 tūkstoši patvērumu meklētāju, kas atrodas Grieķijā uh, uz uh, citām valstīm. Esmu nosūtījis uh, ģenerāla direktoru, kas ir atbildīgs par struktūrālajām reformām Grieķijā. Esmu uzticējis viņam strādāt pie šī jautājuma tad pie programmām, kuras ir jāīsteno no uh, Grieķijai. To pašu uh, darīsim arī attiecībā uz Turciju. Uh, komisijas pārstāvi būs uh, klāt Ankarā jau rīt. Esu, uh, esmu aicinājis arī atbildīgajiem komisāriem, tā skaitā arī Francam Timermanam, kas to vēl nemaz nezina, ka viņiem būs jādodas uz uh, Turciju, lai uh, Uh, vienotos ar Turcijas ministriem par uh, šiem te pasākumiem, par kuriem mēs uh, šobrīd cenšamies panākt vienošanos. Šī vienošanās ar Turciju nav um, nekas tāds, kas attieksies tikai un vienīgi uz ierēģiem un augst līmeņa ierēģiem, pat ja es apzinos, ka viņi ir ārkārtīgi uh, kompetenti, bet mēs nevēlamies politizēt šīs sarunas starp Eiropas Savienību un Turciju. Protams, ka šī politika arī izmaksā. Nāks konstatēt, un ne jau ar satraukumu, um, šīs debatas, kas norit um, Eiropā par to, vai izmaksas uh, būtu jāinterpretē uh, saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas paktu. jo mēs, eh, mēs interpretējam ekonomisko situāciju atkarībā no, no šī dokumenta, bet es nevēlos, lai mēs rīkotos neatbildīgi. Tāpēc, balstoties uz analīzi, kur komisija šobrīd īstenot, tātad ad hoc analīzi, uh, lai eh, nebūtu tā, ka eh, dalībās izvairās no stabilitātes un izaugsmas pakta izpildes. Nevajadzētu pievērsties šim eh, jautājumam viegliprātīgi. Mēs šodien runājam par bēgļu jautājumu, rīt mēs noteikti runāsim par citiem jautājumiem. Katrā ziņā komisija ir uh, atvērta šajā jautājumā un atvērta visiem priekšlikumiem. Priekšsēdētāj kungs, es atbildēšu uz visiem jautājumiem, kurus uzdot pēc tam, kad būšu rūpīgi ieklausījies Eiropadomas priekšsēdētāji teiktajā, kurus veicu šeit. Paldies! Lielas paldies komisijas priekšādātājiem. Tagad došu vārdu padomas priekšādātājiem Donaldam Tuskam. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātāji. Draugi! Reālais pārbaudījums jebkurai sabiedrībai uh, pienāk krīzes laikā. Tā kā mēs pārbaudām mūsu bankas ar uh, stresa testiem, uh, pašlaik uh, dzīve mums uzliek uh, šādas stresa pārbaudes dzīvē sabiedrībā. Un tieši par to arī mēs spriedām pēdējā Eiropadomē. Jūs zināt uh, šīs padomas rezultātus. Tagad es jums gribētu mazliet vispārīgāk pastāstīt par šiem rezultātiem, jo īpaši tāpēc, ka nākamajās desmit dienās uh, eh, padomē spriedīs par tādām pašām problēmām. Vēsturiskas pārmaiņas, apdraudējumi, uh, cieņas apdraudējums un ticības zaudēšana pašiem sev jebkurā sabiedrībā ir liels izaicinājums, jo īpaši tagad, kad visa pasaule vēro Eiropu un tās reakciju uz bēgļu problēmu. Eiropa tiek pakļauta arvien lielākai un asākai kritikai. Mūsu iekšējās viedokļu pārmaiņas un uh, tas, kā mēs uh, viens pret otru attiecamies, palīdz mūsu oponentiem. Gandrīz uh, visi eiropieši pievienojas eh, kritiķiem, apdraudot savu slavu. Apvienotajās nācijās varēja rasties iespējas, ka Eiropa ir pati ļaunākā vieta pasaulē, kur bēgļi varētu nokļūt. Es patiešām jutos izolācijā, mēģinot aizstāvēt Eiropas reputāciju, mēģinot pārliecināt klausītājus, ka eh, patiesībā Eiropā viss izskatās pavisam savādāk. Simtiem tūkstošu bēgļu dodas uz Eiropu, tāpēc, ka viņi zina, ka mūsu sabiedrība vēl ar vien ir visatvērtākā un iecietīgākā. Tiesa mēs, kas ievēro starptautiskos standārtus un konvencijas. Ja Eiropā cilvēki jūtas tik droši, tad tam ir pamats. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut, ka Eiropa kļūst par kādu, kuram tiek uzvēlta visa vaina. Mēs redzēsim, ka teokrāti sāks mums stāstīt par to, ko īsti nozīmē reliģiskā tolerance. Uh, uh, diktatori sāks mums stāstīt, kas ir demokrātija, un tie, kas ir atbildīgi par šīm milzīgajām cilvēku plūsmām, stāstīs mums, kā izturēties pret bēgļiem. Fact, already... Īsnībā viņi to jau dara. Ir valstis, kuras uh, vispār nepieņem nevienu bēgli, taču tās izsakās visskaļāk mēģinot pierādīt, ka Eiropai ir jābūt atvērtākai. Tieši tāpēc mums ir jādomā par savu uh, labo slavu, un tas mums ir jādara kopā. Godāmie deputāti, mēs turpinām runāt par solidaritāti. Mēs runājam par kvotām un par lielāku palīdzību bēgļiem uz mūsu zemes, un arī tiem bēgļiem, kas atrodas nometnēs un valstīs, kas nav Eiropas Savienībā. Tomēr mums vajadzētu atcerēties, ka solidaritātei ir vajadzīga savstarpēja izpratne un cieņa. Bez eh, solidaritātes starp dalību valstīm mēs nevarēsim palīdzēt pārējiem. Mūsu kopējais pienākums ir palīdzēt bēgļiem un aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas. Ikvienam ir jāuzņemas šis pienākums, un vienlaicīgi nevienam nedrīkstētu uzvelt visu slogu. Tieši tā es izprotu solidaritātes jēdzienu. Mums ir jārespektē noteikumi, par kuriem esam kopīgi vienojušies. Ja kāds saka, ka viņam nav nekāda nolūka ievērot eh, Eiropas Savienības tiesības, piemēram, Dublinu vai kvotas, tad viņš eh, grauj solidaritāti un mūsu kopienas pamatprincipus. Noteikumu ievērošana vienmēr nozīmē to, ka mums vajadzēs atteikties no daļas no savām interesēm. Es gribētu veltīt šos vārdus uh, Ungāriem un Itāļiem, Slovākiem un Grieķiem. Mēs nedrīkstam gremdēties ilūzijās. Šodien mums galvenokārt ir jāpaļaujas pašiem uz sevi. Neviens uh, ārpus Eiropas nemēģina palīdzēt Eiropai. Uh, Mūsu kaimiņiem ir daudz lielākas problēmas, ar ko tikt galā, un viņi pat ar apmierinājumu skatās, ka mēs esam grūtībās. Mums bēgļi ir konkrēti cilvēki, indivīdi, kuri gaida no mums palīdzību. Apkārt mums ir spēki, kuriem bēgļu plūsmas ir tikai netīrs bizness vai uh, politiskas spēlītes. Mēs lēnām kļūstam par lieciniekiem tam, ka veidojas uh, jauna veida politiskais spiediens. Un daži pat sauc to par jaunu hibrīdu karu, kur migrantu plūsmas ir kļuvušas par rīku, par ieroci pret kaimiņiem. To vajadzētu jo īpaši izprast un par to vajadzētu uzņemties atbildību. Godāmie kolēģi, jūs uh, visi zināt uh, ētiskos um, atbildības principus. Un šeit es gribu pieminēt uh, Marks Weberu, nevis Manfredu Weberu. Mūsdienās šī ētika pieprasa no mums, lai mēs uh, atteiktos no ekstrēmiem risinājumiem. Un ar ekstrēmismu es saprotu uh, anti-imigrācijas retoriku no vienas puses, un no otras puses uh, aicināt pilnīgi visus, kas eh, vēlētos pie mums ierasties, neskatoties uz to, ka mums nav iespēja viņus izmitināt. Mums beigās ir jāsaprot, ka pašlaik miljoniem potenciālu bēgļu un migrantu sapņo par Eiropu. Tie ir cilvēki ne tikai no Sīrijas, bet arī no Āfrikas, Afganistānas, Pakistānas, Irākas un citām vietām. Visiem bēgļiem vienkārša piekļuva Eiropai un iekšējo robežu neeksistēšana kļūst par vilkomentu politiku, par tādu kā magnētu, kas viņus mums pievāk. Tad, kad es viesojos šajos reģionos, vienalga, ar ko es runātu, vai nu no ar prezidentiem, vai ar bēgļiem šajās nometnēm Turcijā, Jordānijā vai Ēģiptē, visi mani brīdināja par potenciālo Asada režīma uzvaru, kas eh, pašlaik ir daudz reālāka, tāpēc, ka Krievija tagad ir eh, sākus karadarbības īrijā, un ka tas varētu eh, radīt vēl lielākas migrantu plūsmas. Vakar šo ziņu uh, apstiprināja arī prezidents Erdogans. Saskaņā ar turku aplēsēm vēl 3 miljoni potenciālu bēgļu varētu ierasties no Alepo un tās apkārtnes. Godāmie deputāti! Paziņojumi par solidaritāti vienmēr tiek eh, apsveikti ar aplausiem, bet tad, kad mēs pieprasām atbildību un veselo saprātu, šādi aplausi netiek dzirdēti. Solidaritātes eh, pierādīšana ir daudz sarežģītāka nekā tās uh, pieminēšana, un šeit es runāju no savas pieredzes. Tieši tāpēc es gribētu jums visiem lūgt izrādīt atbildību un veselo saprātu. Pirmam kārtām mums ir jādomā par kontroles pastiprināšanu uz Eiropas ārējām robežām. Mums ir jādomā arī par efektīvu humanitāro uh, politiku un drošu bēgļu politiku. Šodien un rīt uh, Eiropas parlamentā jūs dzirdēsiet Merkeli un Olandu. Mēs visi zinām, cik daudz no viņiem ir atkarīgs. Šajās uh, krīzes situācijās viņi abi uh, ir eh, pierādījuši augstu morālo stāju, ko mēs ļoti augstu novērtējam. Rīt viņiem vajadzēs eh, izpildīt vēl sarežģītāko eksāmenu. Viņiem ir jādomā par to, kas notiek Eiropas sabiedrībā un uz Eiropas ārējām robežām. Pretējā gadījumā viņi un mēs visi būsim atbildīgi par uh, mūru un robežu atjaunošanos uz mūsu iekšējām robežām. Šeit Eiropā mums beidzot skaļi un skaidri būtu jāpasaka, ka Eiropa bez ārējām robežām pieli, ir pielīdzināma Eiropai bez Schengenes. Eiropa bez ārējām par uh, baiļu mīdzeni. Šīs bailes radīsies mūsos visos. Un tas agrāk vai vēlāk mūs novedīs pie politiskas katastrofas. Parasti cilvēki no politiķiem pirmām kārtām gaida efektivitāti un apņēmību. Ja uh, politiķi, līderi to nesapratīs, cilvēki sāks meklēt cita veida līderus Viņi meklēs radikālus, nežēlīgus līderus. Cilvēki no līderiem galvenokārt eh, sagaida to, ka tiks eh, garantēta drošība sabiedrībā. Mums ir jāstājas pretī šiem izaicinājumiem, jo pretējā gadījumā citi eh, stāsies mūsu vietā. Mums ir vēl iespēja apstādināt šos politiskos mačo, un mums vajadzētu to darīt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lielas paldies, Tuska kungam. Tagad sāksim debates, un pirmais izteiksies tautas partijas grupas vadītājs Vēberkungs. Paldies, godāmie kolēģi! Vispirms es vēlētos sirsnīgi pateikties padoms priekšādātājiem par to, ka viņš ir klāt. Uh, Eh, pirmo reizi arī pēc neformālas padomas sanāksmes eh, padomas priekšsēdētājs ir ieradies eh, parlamentā, lai piedalītos debatēs. Par to viņam sirsnīgs paldies. Cilvēki jūtas nedroši. Šķiet, ka mēs visi to esam sapratuši. Migrantu jautājums nodarbina visus. Mūsu tautas partijas grupā mēs redzam, ka mums cilvēkiem ir jāsaka, ka uh, mēs esam spējīgi sniegt atbildes. Kurš pirms sešiem mēnešiem, pirms eh, trīs ceturdaļām gada būtu domājis, ka eh, vidusjūrā būs brītu vācu kūģi, eh, kas kopā ar itāļiem un maltiešiem mēģinās glābt dzīvības? Kas būs domājis, ka Mm, pirms, pus, pirms pusgada, kas būtu domājis, ka mums vajadzēs pieņemt mehānismus par 160 tūkstošu cilvēku sadalīšanu, ka mums reāli vajadzēs domāt par solidaritāti. Kurš būtu domājis, ka rudenī mums vajadzēs pieņemt spēcīgu mandātu, lai mēs varētu vērsties pret kontrabandistiem vidusjūrā? Kurš būtu domājis, ka pēdējā padomē uh, Uh, izdosies nodrošināt vēl lielākus finanšu līdzekļus, lai palīdzētu ANO nodrošināt palīdzību uz vietas. Ir svarīgi runāt arī par sasniegto, nevis tikai par problēmām. Mums ir jādomā arī par to, kā mēs atgūsim cilvēku uzticēšanos. Otrais, ko es vēlētos teikt, ir tas, ka, protams, vēl ļoti daudz lietas nav atrisinātas. Mums e, vajadzētu saprast, ka mums ir arī jaunas idejas un ka mums vajadzētu galvenokārt domāt par īstenošanu. Šeit ir vislielākie trūkumi. Komisija ir sagatavojusi pasākumu pakotni, kas iet pareizajā virzienā, un parlaments ir spaudis e, politisko atbalstu e, komisijas pakotnē. Mēs esam pateikuši jā hotspotiem, mēs pateikuši jā palīdzībai uz ārējām robežām. Tāpat arī mēs esam pateikuši jā atpakaļ nosūtīšanai. Tātad mēs eh, um, nodrošināsim arī to, lai tie bēgļi, kuriem nav apstiprināts uh, patvērums pie mums, tiktu nosūtīti atpakaļ. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, drošajām trešajām valstīm, un ne tikai jādomā un jārunā, bet reāli arī jārīkojas. Es gribētu vēl pateikt pāris vārdu par Turciju, e, tāpēc, ka vakar notika sarunas ar prezidentu Erdoganu. Mēs atbalstam to, ka Turcija tiek uzskatīta par drošu izcelsmes valsti. Mēs arī atbalstam kopējas robežas nodrošināšanas aktivitātes un arī, protams, atbalstam uh, finansiālo uh, palīdzību. Mēs uh, redzam, ka e, Turcijas republika un arī Erdogans vienmēr pieturas pie principiem, un mēs gribētu arī viņiem atgādināt par e, to, e, kā ir jāizturas pret pilsoņiem. Mēs arī uh, sagaidām, ka Turcija attiecīgi rīkosies, piemēram, kurdu konflikta jautājumā. Eiropa nedrīkst tagad par to aizmirst, tikai tāpēc, ka Eiropai ir vajadzīga Turcija kā partneris. Liela izaicinājuma nozīmē to, ka mums ir cilvēkiem jāparāda orientācija, un viens orientācijas punkts ir tas, ka mēs esam cilvēciskuma kontinents. Šeit mums ir jābalstās uz mūsu pamatiesību hartu. Tur ir ielikti šie standarti, uh, par kuriem mēs esam lepni, un tāpēc arī mēs atbalstam Merkeles kundzi, kur ir teikusi, ka mēs kā liels kontinents to varam paveikt. Uh, Bēgļi, protams, eh, ir gaidīti pie mums, bet um, no viņiem arī pieprasa, lai viņi ievērotu mūsu noteikumus. Viņiem ir pienākums reģistrēties, viņiem ir pienākums integrēties mūsu sabiedrībā. Arī to mums vajadzētu skaidri pateikt cilvēkiem, kas pie mums ierodas. Valstīm ir jānodrošina tiesības un to īstenošana. Tieši tāpēc esmu pateicīgs jums priekšādātā kungs par jūsu teikto par robežu nodrošināšanu. Vajadzētu kontrolēt uz robežām, kas ierodas mūsu kontinentā, un ir jādomā par cilvēku atpakaļ nosūtīšanu. Šeit valstīm ir jānodrošina tiesības eh, īstenot eh, to, kas ir paredzēts. Mums ir vajadzīgi arī pamatnosacījumi, orientācija, tā lai pilsoņi mums uzticētos. Tautas partijas grupa iestājas par to, ka ir vajadzīgas nevis jaunas idejas, bet ir jārealizē jau pieņemtie lēmumi. Paldies! Sociāldemokrātu politiskās grupas vārdā dodu vārdu Pitēlas kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, kolēģis Vēbers eh, ļoti pareizi arī teica, ka um, Diezin vai daudz arī būtu ticējušiem rezultātiem, bet arī mēs šeit Eiropas parlamentā esam šo uh, nelielo cilvēku starpā un arī komisija tāda ir. Mēs jau par to runājām pavasarī. Un septembrī par šo tika panākta uh, vienošanās. Eiropas Savienības institūcijām ir jāatbild ātri godātais uh, prezidents Tusk. Labi, tagad ir jāiet uz priekšu un iestāsimies, aizsargāsim šo teritoriju. Es vēlos būt Eiropietis, dzīvot Eiropā, kas ir eh, cilvēktiesību flagmanis. Es nevēlos, ka tagad Eiropu mēs pārvērtīsim par kaut kādu briesmīgu lāci tādēļ, ka mums ir vienkārši um, eh, jāizslēdz robežas bēgļu priekšā. Un, Un Tuska kungs, mums ir jāizveido šie hotspot, mums ir jāsargā ārējās robežas, mums ir jānodrošina saiknes starp uzņēm, bēgļu uzņemšanu un arī drošību. Tad arī Eiropas Savienības institūcijām ir jāsastrādā ar Turciju un Libānu. Protams, ka tas ir jādara. Un nejauksim te kompetences starp valstīm, kas ir nosūtījušas savas valsts valstis, savus uh, cilvēkus uz citām valstīm, ka šīs valsts tagad nes uh, šo milzīgo slogu, izbeigsim šīs negatīvās uh, simboliskās frāzes, kas mums liedzas pārvaldīt krīzi, egoisms, sienas, naids tas viss simbolizē mūsu nespēju atrisināt problēmas, problēmas tiek risinātas pozitīvā veidā. Līdz ar to pieliksim punktu šai fāzei un sāksim jaunu fāzi, lai mēs neapdraudētu Eiropas dvēseli un nākotni. Paldies! Paldies, Pitēlas kungam. Tagad EKR grupas vārdā izteiksies eh, Legutko kungs. Uh, thank you. Uh, the UN High Commissioner. Paldies. ANO augstais komisārs teica, ka 8000 imigrantu ierodas Eiropā katru dienu. Tusk kungs kādu brīdi pieminēja vienu miljonu, kas varētu ierasties tuvākajos mēnešos. Ja šie skaitļi ir vismaz daļēji pareizi, tad ir skaidrs, ka tas, ko uh, ir sagatavojusi komisija un padome, absolūti nav pietiekami. Tas noteikti nav risinājums. Tas ir tikai tāds kā korķis. Parasti uh, Mēs eh, arī dzirdam tādu pavisam mūsinošu valodu. Mēs eh, dzirdam dažādus apvainojumus eh, pret tiem, kas iebilst. Mēs īstenībā neievērojam tos noteikumus, ko paši esam pieņēmuši. Humanitāri argumenti tiek sajaukti ar legāliem argumentiem. Timermana kungs, piemēram, teica, ka pārvietošanas schēma ir uh, laba mums pašiem. Mēs eh, redzam arī šantāžas elementus un tipisku eirokrātu valodu. Tad eh, imigranti tiek pie mums aicināti, pēc tam tiek sūtīti prom. Schengens procedūras eh, tiek likvidētas un pēc tam atkal atjaunotas. Ja šajā milzīgajā sajukumā mēs sākam domāt par valsti, tad patiešām mums ir jāgaida dieva palīdzība. Bet mums šķiet nav ilgtermiņa mērķu. Mēs īsti nesaprotam, kādu tad īsti situāciju mēs vēlamies saglabāt. Padome runāja par uh, sociālajiem kritērijiem, kas ir jāņem vērā imigrācijas politikā. Tas ir saprātīgi, taču mani baida tas, ka Eiropa ir izveidojusi ļoti spēcīgu tabū sistēmu attiecībā uz imigrantu jautājumiem. Un šķiet nav nekādu cerību, ka debates varētu būt racionālas. Es baidos, ka mums nāksies dzirdēt eh, tieši tādu pašu diskursu vēl ilgi. Liberāļu politiskās grupas vārdā Ferhofstedt kungs. Much, Lielas paldies priekšsēdētāji, teikšu pavisam skaidri, Tuska kungs. Man uh, arvien vairāk ir apnikus padomu, ne jūs personīgi, bet uh, institūcija, kur jūs pārstāvat. Kāpēc to saku? Vispirms tāpēc, ka bija nepieciešams ļoti daudz laika, uh, lai organizētu šo neformālo padomi. Šī krīze nesākās pirms pāris dienām vai pirms pāris nedēļām. Un Kāds tad bija rezultāts šai padomēji? Paziņojums viena lapuse. Tātad tāds ir rezultāts. Um, Eiropadoms neformālajai sanāksmē par uh, vienu no nozīmīgākajām krīzēm, ar kurām Eiropas Savienība saskars pēdējo desmit gadu laikā, tātad nepiedzīvot bēgļu krīzi. Viena lapuse, kurā ir atkārtot tie lēmumi, kurus jau pieņēmuši iekšlietu uh, ministri par 120 uh, tūkstošiem bēgļu un pieprasot arī 1 miljārdu papildus līdzekļu. Un man rodas jautājums, kolēģi, cik daudziem cilvēkiem no Sīrijas vēl ir jāiet bojā, cik daudziem vēl ir jādodas bēgļu gaitās uz Eiropu, pirms e, Eiropa padomu pieņem vispārēju, visaptvarošu atbildes reakciju šai te bēgļu krīzei. Nu, nav tā, ka jums nekā nav e, pie kā strādāt. Pirms Eiropadomas sanāksmes komisija vienojās par kopīgu pakotni tā skaitā arī Eiropas eh, patvēruma eh, sistēma, kas vairs nav balstīta uz eh, Dublinu. Jauna imigrācijas pakotne, kura, kuras ietvaros mēs izveidojam vienu vienotu sistēmu, nevis 28 dažādas sistēmas, iekļaujot arī priekšlikumu par Eiropas robežu apsardzi un piekrasts apsardzi, Un, starp citu, tos kungs 11. septembrī iekšlietu ministra nevēlējās to iekļaut savos secinājumos. Par to vispār netika runāts. Tāpēc man rodas jautājums, kas gal galā ir nepieciešams, kāpēc nav iespējams uh, tas, ka Eiropadoma pielēm, izlēm par komisijas piedāto, piedāvāto pakotni, kā to jau ir darījis Eiropas parlaments. Tāds ir mans jautājums. Kas tad gal galā notiek? Kāpēc Eiropadoma nevar pārvarēt uh, šo um, sastingumu iekšienē. Un mans priekšlikums ir tāds, ka mums vajadzētu vienoties par pātrinātu procedūru par komisijas priekšlikumiem pēc iespējas ātrāk, jo šie priekšlikumi jau ir uz galda. Un otrkārt, mans priekšlikums ir par Eiropas ārējām robežām. Šis konflikts Sīrijā. Vai nav pienācis laiks Eiropas Savienībai jums Eiropadomē, tas kungs jums un Mogarīnī kundzei uzsākt iniciatīvas, jo mēs gal galā šobrīd atkāpjamies. Krievi uzsāk rīkoties, un ko viņi dara? Viņi bombardē civiliedzīvotājus, pilsoņus Sīrijā un Um, atlikušos brīvās Sīrijas armijas cīnītājus. Es nezinu, vai tādu vēl ir daudz, vai viņi visi jau šobrīd ir nogalināti ar šiem te um, Krievijas uzlidojumiem. Tātad, vai nav pienācis laiks? Amerikāņi, amerikāņi runā par Sīriju, un mēs mums, mums ir jāpiedzīvo visas šīs sakas, tāpēc, ka mēs nepieņemam lēmumus Eiropas līmenī šobrīd. Mums ir pat trīs atšķirīgi viedokļi padomē par šo jautājumu. Tāpēc uzsāciet iniciatīvu, uzsāciet 28 divpusējas sanāksmes, ieviesiet eh, lidojuma aizsardzības zonu. Cilvēki saka, ka tas nav iespējams, jo tāpēc ir nepieciešams ANO mandāts. Nē. Ne Lai bombardētu Sīrijas eh, pilsoņus nav nepieciešams ANO mandāts, bet lai aizsargātu ANO pilsoņus tagad ir nepieciešams mandāts. Tā ir pilnīgi neprātīga pieeja. Un visbeidzot, mums ir nepieciešama jauna donoru konference, jo nav pietiekam daudz līdzekļu šajos bēgļu nometnēs. Tāpēc ne jau 28 valstu vadītāji atrisinās šo jautājumu, jūs to nevarat. Jūs tikai, mm, jūs pārstāvat kontinentu, tāpēc uzņematies savu atbildību. Paldies! Paldies, Goja e politiskās grupas vārdā Iglesias kungs. Iglesias? Er er ist nicht da. Okay. Viņš nav no zālē. Ich dachte, Sie hießen Blanko. Man šķita, ka jūs sauc Blanko. Lūdzu, Blanko kungs. Senor prezidente, la obli... Jā, priekšsēdētāji. Man šķiet, ka Eiropas parlamenta deputātu pienākums ir būt zālē, un man ļoti žēl, ka Iglesias kungs nav šeit. Jā, viņš varbūt vēl ieradīsies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds eh, zaļo grupas vārdā Lamberts kungam. Priekšsēdētāji, eh, Tuskungs, es ar uzmanību klausījos jūsu uzrunā, jums ir taisnība. Es domāju, ka jums ir taisnība, jo kā Eiropiešiem mums būtu jālapojas ar to, ko esam uzbūvējuši Eiropā. Jums taisnība. Un jā, Eiropas Savienība nav perfekta. Mūsu uh, cilvēktiesības vēl ir jāstiprina, un mūsu demokrātijas varbūt ir nedaudz šķobīgas, un mūsu uh, labklājība varbūt nav uh, visaptvaroša. Bet, ja man būtu jāizvēlas vēlreiz, es noteikti vēlētos dzīvot šeit, un ne jau. Un tā ir ne, ne jau tā ir nejaušība, ka tik daudz bēgļu vēlas, vēlas iekļūt Eiropas Savienībā. Un uh, jums arī taisnība sakot, ka šīs teokrātijas uh, kas tagad cenšas mums uzspiest uh, savus noteikumus un uh, mums kaut ko mācīt, nav pareizi. Bet lielākā daļa valstu, uz kurām jūs atsaucaties, uh, lielākoties ir Eiropas Savienības sabiedrotie. Un es vēlētos, lai jūs pateiktu šīm valstīm visu to, ko jūs tagad mums pateicāt. Un man patiktos, ka jūs pasakat Erdogan kungam, brīdī, kad viņš um, uzliek savu zābaku presē un uh, brīvībai savā valstī, lai jūs pateiktu to viņam. Tāpēc es aicinu jūs uz nelielu mērenību šajā jomā. Pat, ja es piekrītu jums, ka mums ir jālepojas ar to, ka esam eiropieši. Jā, mums ir jācenš izvairīties no ekstrēmisma, un es jums piekrītu. Daži skaitļi. Eiropas Savienība 23,7% IKP, no, visas pasaules IKP un 160 tūkstoši bēgļu, kurus pēc komisijas iniciatīvas jūs esat piekrituši pārdalīt Eiropā, ir 0,2% visas pasaules bēgļu. Ja mēs runājam par ekstrēmismu, tad nu, šeit mēs noteikti neieslīgstam ekstrēmismā, kur, kurš it kā cenšas pavērt durvis. Eiropas Savienība noteikti var darīt vairāk. Es aicinātu jūs sekot komisijas priekšlikumam. Mēs esam dzirdējuši vairāk kārt šeit parlamentā Junker kungu, Timerman kungu, aicinot jūs uh, kopā ar dalībvalstīm vienoties par pārdals uh, atslēgām. Mēs esam aicinājuši arī domāt par legāls iekļūšanas ceļiem. Un es aicinātu īstenot Eiropas līmeņu patvērumu politiku, un šajā jomā mums vēl ļoti daudz progresu būtu jāpanāk. Šis tas ir panākts padomē, bet tas ir tikai sākums, tāpēc turpiniet savu cīņu. Paldies! Un tagad EFTD eh, grupas vārdā, eh, vārd, kas tālāk kungām. Paldies, priekšsēdētāji. Godīgi sekot, uzklausot uh, neformālās padomas rezultātus, tiešām esmu nedaudz uh, mulsis. Es nesaprotu, kurš var priecāties par šiem rezultātiem. Mēs es piedzīvojam uh, bēgļu krīzi, kur tūkstoši cilvēki iet bojā, 120 imigranti, kas vēl tiks arī pārdalīti. Tas nozīmē 20 tranzīta diena, 6000 cilvēku dienā. Šeit runa ir pār brīvprātīgu Eiropas uz šķelšanos. Ir valstis, kas vienkārši neignorē situāciju, ņemot vērā par spīti arī tam, ka tūkstošiem cilvēku iet cauri viņu teritorijām. Dažas valsts pieregistrē šos cilvēkus, daži izmanto spēku un vārdarbību. Uh, ārējās robežas. Eh, nē, mē, šeit mēs runājam par iekšējām Eiropas Savienības robežām. Ja šeit ir siena, kas ir um, Ungāri, kas Ungāriju eh, sl, um, nošķir no Slovenijas, šeit runa ir par iekšējām, eh, iekšējo robežu problēmu. Un arī dažu valstu spēle šeit ir bīstama, jo kopīgā stabilitāte tiek upurēta dažu um, tikai vēlēšanu interesēs. Un Turcija. Uh, kas ignorē kurdu tautas uh, ciešanas. Kā mēs to varam ignorēt? Mēs zaudējam šo uzticamību. Eiropā uh, aug viena siena pēc otras. Ir iespēja mainīties. Izveidosim īpašos humanitāros koridorus, legālos, pie, ja, legālos ceļus, pārskatīsim Dublinu, kad tas tiks izdarīts un arī strādāsim piārlīdu politikas, klimata izmaiņām, dāmas un kungi, nē, mazie soļi vairs ar tiem nepietiek. Mums ir jānāk klajā ar drosmīgām izvēlēm. Tās ir eh, izvēles, no kurām mēs esam visi atkarīgi, godētājs prezidents Tusk. Ja ne tagad, tad kad? E tagad e NF grupas vārdā Alijā kungam vārds. Priekšsēdētāji Paldies. Cienījamie kolēģi, ir nepieciešams vairākas nedēļas un briesmīgs, eh, briesmīga fotografija, lai visbeidzot mēs panāktu šo rezultātu. Jā, tagad palīdzot valstīm, kuras eh, saskars ar imigrācijas krīzi. Jā, mums ir jāatbalsta arī eh, tām valstīm, kuras cenšas tikt galā ar to pie Eiropas Savienības ārējām robežām, kā mūsu draugi Itālijā un Ungārijā, bet nav pareizi stigmatizēt. Uh, uh, Orbāna um, darbību, ja um, Eiropadomē valda tāda kakafonija. Vai jūs atceraties, ka 56. gadā Austrija uzņēma 110 tūkstošus bēgļu, kas bēg no komunismu, bet šobrīd Eiropa nav spējīga pieņemt lēmumu. Kā gan mēs neredzam, ka šobrīd mēs piedzīvojam uh, sekas tām kļūdām, kuras jūs pagātnē uh, īstenojāt. Uh, Bušs, Irākā, Sīrijā, Lībijā, viss šis um, humanitārās krīzes, um, kas notiek ikdienas, mūsu Eiropas Savienība nedarbojas, jūsu sistēma ir paralizēta, tā ir sklerotiska, un kā jau teica ģenerālis de Gauls, eh, vienīgā realitāte ir nācijas, tāpēc uzticieties nācijām, suverenitātei, un jūs redzēsiet, ka ef efektivitāte būs daudz lielāka. Paldies! Thank you spricht jetzt der fraktionslose Abgeordnete Papadakis. Pie politiskajām grupām nepiedarešā deputāts Papadakis kungs. Με τις αποφάσεις της Συνόδου η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το μεγάλο όγκο προσφύγων και Dāmas un kungi, Eiropa domas secinājumi nozīmē, ka Eiropa ir lēmusi par to, ka bēgļiem ir eh, jāpaliek to kāru eh, frontes līnijās, par kurām ir lēmusi ASV un citas pasaules lielvaras un lielie eh, uzņēmumi. Tie bēgļi, kuriem tomēr izdodas iekļūt Eiropas Savienības teritorijā, tiek īpaši atlasīti, un viņus izvēlas tie, nu, kuri visvairāk arī dara kapitālismu tirgumu Tajā pat laikā mums ir Dublinas regula, ir citi eh, mehānismi, kas tiek stiprināti Eiropā, arī ātrās intervences spēki. Eh, tā rezultātā, zinu, vairāk cilvēku iet bojā uz Grieķijas un citu valstu robežām. Grieķijas komunistu pārtija um, lūdzu, lai cilvēki paust solidaritāti attiecībā uz imigrantiem, bēgļiem un cīnīties pret Eiropas Savienības politiku, bēgļiem un imigrantiem. Uh, ir uh, jātiek pavadītiem līdz viņu galā uh, mērķim. Paldies! Un tagad vārds uh, ETP Gonzāles Pons kungam. Problēma de Europa en los próximos 20 años. Por... Iedzīvotāju masveida pārvietošanās Eiropā noteikti būs viena no problēmām turpmāko 20 gadu laikā, tāpēc mums ir nepieciešama kopīga imigrācijas un patvērumu meklētāju politika, lai uh, veicinātu arī uh, likumīgu imigrāciju uz Eiropas Savienību. Uh, Un lai nebūtu tā, ka iekšē, ka robežas pilnībā izzūd, mums ir jāparedz solidaritāte tā dalībvalsts starpā, un mums ir nepieciešams sadarboties ar tranzītvalstīm, kā piemēram ar Turciju, kas ļauj identificēt visus tos, kas eh, nokļūst Eiropas Savienībā. Mēs Vē, mēs, protams, vēlamies palīdzēt šiem cilvēkiem, lai viņi varētu baudīt mūsu solidaritāti, bet vēlamies arī nodrošināt drošību visiem. Mums ir nepieciešama kopīga politika nākotnēji jo uh, pēc Sīrijas noteikti nāks bēgļi no citām valstīm. Priekšsēdētāji, kā jau Timerman kungs uh, eh, viendien teica, plenārsēdē ziem tuvojas un būs uh, mazāk imigrantu, tāpēc, ka viņi vairs nevarēs šķērsot uh, jūru un viņi pazudīs arī no televīzijas ekrāniem. Uh, Mēs nedrīkstam pieļaut kļūdas, mēs nevaram gluži vienkārši izvairīties no šīs problēmas, jo šī problēma atsāksies ar jaunu spāru nākamā gada pavasarī. Tuska kungs lūdzu panāciet to, lai dalībās respektē vienošanās. Ir pienācis laiks beigt runāt, bet sākt darīt. Paldies! Tagad vārds uh, Fajons kundzei. Hvala, predsēdnik. Paldies, priekšsēdētāji. bija vajadzīgi simtiem tūkstošu bēgļu Eiropā, lai Eiropa beidzot pamostos. Vienošanās par pārvietošanu, kas tika pieņemta Briselē, ir pozitīvs signāls, taču es uzskatu, ka pa pašreizējā situācija ir ļoti būtiska pārbaude. Tā varbūt nav pārbauda Eiropas Savienības eksistencē, bet gan tās tālākajai attīstībai un virzībai ko Eiropas Savienībā vajadzēs atrast, lai tā paliktu konkurētspējīga. Tuvākajos mēnešos mēs redzēsim, kā dalība valstis praksē tiks galā ar migrācijas izaicinājumiem, un kļūs skaidrs, kuras dalība valstis ievēro Eiropas Savienības integrācijas pamatprincipus, un kuras dalība valstis savukārt meklē ātru peļņu. Es apmeklēju Slovenijas bēgļu uzņemšanas centrus. Slovenija ir labi sagatavojusies un ir nodrošinājusi migrantiem palīdzību. Situācija ir tāda, ka Eiropas Savienībai nāksies saskarties ar pārmaiņām tuvākajos gados, taču migranti nebūs šo pārmaiņu cēlonis, gluži pretēji. Uzskatu, ka migranti var palīdzēt mums pārvarēt eh, demografiskos izaicinājumus, ja mēs rīkosimies pareizi. Vajadzēja pieņemt šādus obligātus solidaritātes noteikumus, jo mēs nevēlamies atjaunot robežas starp mūsu valstīm. Slovēņi nevēlas eh, pamosties pie žoga, kā tas ir noticis pirms dažām dienām uz Ungārijas robežas. Šķiet, ka tas bija tikai eksperiments, bet eh, sajūta bija nepatīkama. Mēs nevēlamies jaunus viedokļu atšķirības un spriedzi Rietumu Balkānos kā mēs esam pieredzējuši pēdējās nedēļās. Robežu slēgšana rada ļoti liels ekonomiskus zaudējumus un izraisa bailes starp cilvēkiem. Paldies! Tagad EKR grupas vārdā Zīles kungs. Pateikties padomas prezidentam Tuskungam par atklāto valodu, par jauno politisko spiedienu vai hibrīdu karu, ko mēs pieredzam no trešām valstīm pašlaik, un arī par to, ka galvenais akcents ir Eiropas Savienības ārējo robežu uh, nosargāšana savukārt eiropas komisijas priekšlikums kura akcents bija uz kvotu sadali eiropas savienības iekšienē faktiski noveda pie samērā negatīvas eh, pilsoņu vērtējuma eiropas institūcijām pie eh, sašķeltas domas starp demokrātiski ievēlētām valdībām eiropas savienībā un galu galā noveda pie tā ka arī bēgļi nebūs priecīgi jo viņu sekundārā kustība eiropas savienības ietvaros no tās valsts kur viņi tiks sadalīti nav iespējama kas faktiski noved pie diskriminējošas situācijas un šeit es gribētu arī saņemt atbildi no komisijas priekšsēdētāja par citu demokrātisku un politisku jautājumu par to eh, ka vajadzētu jums kā lai saglabātu kredibilitāti dot ātru izmeklēšanas atbildi par neseno situāciju kas varēja ietekmēt katalonijas eh, vēlēšanās attiecībā uz spāņu valodas jūsu atbildi pirms vēlēšanām. paldies! Buongiorno, buongiorno a tutti, continuiamo il dibattito. Labrīt visiem. Onorevole. Paldies, turpinām, un tagad vārds Kēlērs kundzei vien minūte. Paldies, tātad mums ir jārunā par panākumiem, bet ja mēs paskatāmies uz to, kas ir panākts, 160 tūkstoši pārvietot migranti, kur vēl 8 tūkstoši nav eh, nekādi lēmumi pieņemti. Finanšu līdzekļu piešķiršana, tad, kad mēs gadiem ilgi jau gaidam šo naudu, nu tad mums ir jāsaka, ka šie panākumi pavisam nelieli. Uh, Kur tad ir padomas lēmums par beidzot legālām piekļuvas iespējām migrantiem, lai viņiem nebūtu uh, jāpaliek kontrabandistu rokās? Kur tad ir ilgi gaidītā Dublīnas reforma? Tā visa vietā šķiet dalībvalstis ir apņēmības pilnas šo problēmu vai nu uzvelt citām valstīm vai citām cilvēkiem. Un mēs redzam, ka uh, šī vienošanās ar Turciju ir pavisam bīstama. Erdogans tātad rūpēsies tālāk par migrantiem, viņš tos paturēs, un tad mēs viņu nevarēsim vairs kritizēt attiecībā uz kurdiem vai preses brīvību. Tuska kungs, mēs nevaram Eiropā par neko, neko tādu lepoties. Paldies! Godētais Pāskas kungs, EDD vārdā uz minūti. Kolegos, uh, Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! ārkārtas palīdzība miljārdu eiro apmērā. Vai tas atrisinās krīzi? Es nedomāju. Tik tā, kamēr Eiropas, eh, Eiropā nebūs konkrētu pasākumu, kas ļaus eh, cīnīties pret šīs problēmas sakni, eh, nekas arī netiks atrisināts. Cīnoties pret sekām, tas nozīmē, ka Mums ir vairāk jāparūpējas par uh, savām ārējām robežām, jo tās valsts, kas šobrīd cenšas aizsargāt Eiropas Savienības eh, ārējās robežas, tiek devēts par ienaidniekiem, bet tā ir iejaukšanās šo valstu uh, neatkarībā un iekšējās lietās. Mums izdosies atrisināt šo krīzi, mēs būsim apņēmības pilni, ja mums būs spēcīgi principi. Eiropa nav nevienam neko parādā. Mēs esam atvērti uh, ciemiņiem, bet tiem, kas šobrīd uh, uh, klauvē pie mūsu durvīm, ne visi ir pelnējuši atbalstu. Mums ir jāaizsargā savas teritorijas. Paldies! Paskas kungs, zilā kārt, zilās kartiņas jautājums no Kaburna kunga lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Skatoties uz šo padomes eh, lēmumu, man šķiet, ka Eiropas Savienība atkal ir padevusies. Tas notika jau attiecībā uz valūtas un ekonomisko politiku un Grieķijas glābšanu, un šķiet, ka arī tagad bēgļu un migrācijas jautājumos Eiropa ir pilnībā atteikusies eh, kaut ko panākt, un Eiropa sāk sairt. Šķiet, ka mēs eh, sākumā sakām, mēs uzņemam pilnīgi visus. Mēs redzam, ka miljoniem cilvēku ir devušies ceļā, un mēs saprotam, ka mēs nevaram viņus visus uzņemt. Eh, tagad mēs eh, pieņemam piespiedu kvotas, un valstis uh, iestājas par savu suverenitāti. Un tagad tā, tām ir jāpilda pasākumi, kuri īsnībā tām nemaz nepatīk. Pašlaik Mēs atrodamies arī tādā kā šantāžu situācijā attiecībā uz Turciju, kas arī šo problēmu neatrisina. Lai atrisinātu šo problēmu, mums pirmām kārtām ir jākaro pret islāmiskās valsts grupējumu. Es priecājos par to, ko Krievi un amerikāņi mēģina panākt. Mums tātad ir jāvēršas pret islāmisko valsti. Mums ir jāveido arī drošās zonas Arābu pussalā un arī Āfrikā, lai palīdzētu šiem cilvēkiem. Un tāpat arī mums ir jāmēģina palīdzēt eh, un aizsargāt cilvēki šajos reģionos. Mums ir jāpanāk, lai šiem cilvēkiem nebūtu vēlmes ierasties Eiropā. Un tikai tad, ja mēs visi to vēlēsimies, tad eh, šis risinājums arī funkcionēs. Golniša kungs, vienu minūti. Le, le conseil... Eiropadomi 23. septembrī nolēma uzņemt 120 tūkstošus bēgļu, kas varbūt pārsteidzīgi ir kvalificēti kā politiskie bēgļi. Daži varbūt tāda ir, bet ne vairākums. Es vēlētos izmantot šo izdevību un runāt par diviem patiesiem politiskiem bēgļiem. Diviem patiesiem politiskiem bēgļiem, kuriem Eiropas Savienība nepiešķir patvērumu, bet viņi to neapšau, neapšaubāmi pelnījuši. Runa ir par Edvardu Snaudenu un Julianu Asanžu. Edvards Snaudens bija tas, kas alāja šo nelikumīgo ASV uzraudzīšanas sistēmu, kas ir absolūti nelikumīga, bet Snaudens nav saņēmis politisko patvērumu tikai Krievijā 2013. gadā. Itālija, Spānija, Francija ir slēgušas savu gaisa telpu. Uh, uh, baidoties, ka eh, šādi viņš varētu iekļūt Eiropā. Un uh, Julians Assange šobrīd atrodas Ekvatoras uh, vēstniecībā, un tas līdz šim ir izmaksājis 6 miljonus mārciņu apvienotās karalas nodokļu maksātājiem. Brīvības naudanam, brīvde, brīvību Assanžam. Paldies! Un tagad DTP e vadā uz pusotru minūtu Aldrihtkungam panie przewodniczący rady panie przewodniczący komisji! Paldies. Paldies priekšsēdētājiem. Mums e, šodien e, nākas e, saskaties ar Eiropā lielākajiem izaicinājumiem. Tas, kā jūs šeit runājāt un kā jūs prezentējāt lietu kārtību, tiešām arī norāda uz situācijas nopietnību. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, saprotam, ka situācija ir īpaši sarežģīta Eiropa domē. Un tas ir vēstījums par to, ka ir ka kaut kas jāmaina, kaut kas jāmaina tajā, kā darbojas Eiropas Savienība. Arī jūsu prezentācijas dramatiskais tonis norāda uz to, ka mēs vairs nevaram šādi turpināt. Tad uh, mans jautājums Tūska kungam ir sēkojošs. Ko jūs domājat par eh, kompetences pārdalis jautājumu? Uh, kas ir kopā jādara dalību valstīm un kas šai sakarā būtu dalību valstīm jādara atsevišķi. Un kāds ir Eiropadomes uzdevums, lēmumi, kas ir pieņemti, vai tie ir atbilstīgi vai nav līgumam? Šis ir laiks, kad mums ir jāpārskata uh, esošā situācija un tās, kā mēs darbojamies, jo acīm redzot, uh, nestrādā šīs mehānismas. Gurētas Albrihta kungs ir zilās kārtiņas jautājums, kur vēlas uzdot Edvičs kungs. Edvičs kungs. No, no. Un momentu. L'onorevole Edvičs. Oh. A facoltà. Lūdzu, Edvičs kungs. Paldies, jūs redzat, ka mums patiešām šis jautājums šķiet interesants. Mans jautājums ir pavisam vienkāršs. Vai jūs varētu man palīdzēt saprast, kas ir šie cilvēki, kas šodien runāja, un kas ir noticis? Visi runā par pārmaiņām, ka mums ir vajadzīgas ārējās robežas un kontrole, ka mums ir jānodrošina, lai mm, visi šie migranti mūs nepārmāktu. Kas ir šie cilvēki? vai tie cilvēki, kas eh, nobalso par pilnīgi visu, lai atļautu, lai pie mums ierodas vēl vairāk cilvēku, lai veicinātu, ka šie cilvēki brauc pie mums, varbūt jūs varētu paskaidrot, kas īsti šodien izsakās? Lūdzu, Albrecht kungs, vārds atbildē. <clears throat> Paņi pošļa. Nieviem. Gudētais kolēģi. Es nezinu, kas ir šie cilvēki. Mums ir jāveic pārbauda. Es nevaru jums sniegt eh, vienkāršu atbildi. Daži no šiem cilvēkiem ir jāaptur, mums ir jāveic kontrolas pārbaudes. Jāidentificē, kuri no viņiem ir bēgļi, un tie, kuri nav bēgļi, ir jānosūta atpakaļ. Un tagad Gerero kungs, pusotra minūte, es un tev vārdā lūdzu. Liels paldies! Pagājuši nedēļa es eh, biju Jordānijā un arī Libānā. Es tur eh, devos kopā ar grupu no manas politiskās grupas un kā Eiropas parlamenta deputāts, kas strādā tieši pie humanitāriem jautājumiem. Tur mēs tikām, eh, tikāmies ar ANO amatpersonām, kas strādā pie bēgļu jautājuma, UNICEF pārstāvjus, mēs arī satikām, kā arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus. Mēs arī tikāmies ar Lībānas parlamenta priekšsēdētāju, varējām arī iepazīties ar situāciju, kāda ir bēgļu nometnēs. Un tur divos bēgļu Nometnēs ir 120 tūkstoši cilvēku Libānā un Jordānijā. Tas ir tas pats skaitlis, kas tiek attiecināts uz visu Eiropas Savienību. Tad arī visas rekomendācijas, kas izskanējuši mūsu sanāksmi laikā, bija sēkojošas. Tiek aicināt Eiropas Savienību strādāt un, un atrisināt situāciju Sīrijā, jo ja Sīrijas karš nonāk līdz dam, eh, līdz dam alcanzar. Damaskai, tad uh, bēgļu skaits tikai un vienīgi pieaugs. Tas mums tika uh, sacīts. Tad arī uh, mums tika norādīts tas, ka mums ir jāsaglabā cīša sadarbības saiknes ar. Uh, Uh, Jordānijas, Libānas uh, iestādēm, jo ja šīs, uh, šīm valstīm nepietiks efektivitātes, tad tiks arī pasliktināt situāciju. Un tālāk par trešo šo iespējamo no, kāds ar Palestīnas pašvārādu un Izrēlu. arī tas ir jāatrisina pretēji, domāju, bēgļu skaits pieaugs. Un tad arī jānodrošina izglītība bēgļu nometnēs. Gerero kungs, arī jums vēlas uzdot jautājumu o, Koburna kungs, lūdzu. Mikrofonu. Mikro. Is that? Uh, Vai jūs man piekrītat, Gerero kungs, ka Eiropas Savienībai varbūt būtu labāk nevis eh, vazāt cilvēkus pa Eiropu, bet gan mēģināt pārliecināt kuveitiešus un saudi arābiešus izveidot pareizas labas nometnes uz Sīrijas un Turcijas robežām. Varbūt tas būtu saprātīgāks risinājums nekā vazāt cilvēks pa Eiropu, radot eh, dažādas problēmas un sliktas izjūtas. Vai jūs piekrītat eh, šajā jautājumā? Eiro. Lūdzu, vārds Gerero kungam. Kokburna kungs. Nav daudz lietu, kur mums eh, viedokļi sakrīt, bet šeit mēs runājām par to, kas mums ir jādara šeit Eiropas Savienībā un nevis, kas ir jādara citiem. Jo mums ir pienākumi, bēgļi ierodas šeit, līdz ar to mums ir jāatrod risinājumi, un tad mēs prasīsim citiem, lai tiktu, atris, eh, lai tiktu eh, rast risinājumi. Trebēsies kundze. Eiropā ir migrācijas viļņi. Saskaņā ar aviešu ziņām Vācijā ieradīsies 1,5 miljonu bēgļu. Šie skaitļi pārspēja visus iepriekšējās aplēses un rāda, ka situācija ir absolūti izgājusi no kontrolas. Iekšlietu ministru un valstu vadītāju sanāksmē pirms jau nedēļām tika pieņemts lēmums par 160 tūkstošiem cilvēku visā Eiropā. Par kādiem skaitļiem mēs runāsim nākamnedēļ vai nākamajā mēnesī? Eh, Merkels eh, kundze saka, ka mēs to eh, visu paveiksim, un tas parāda, ka viņa ir pilnībā zaudējusi realitātes izjūtu. Pašvaldības jau cieš no šā sloga. Cilvēki pulcējas pie robežām un šķiet, ka Vācija ir absolūti zaudējusi uh, saprātu. Mums vajadzētu nodot skaidru signālu migrantiem, ka Eiropa nevar visus uzņemt. Pašlaik lielākā daļa uh, bēgļu uh, saņem palīdzību no ANO bēgļu augstā komisariāta. Mums vajadzētu nodrošināt skaidru politiku Eiropā, kas parādītu, ka bēgļiem ir pietiekami nodrošināti labi apstākļi tur, kur viņi atrodas, viņiem tāpēc nevajag ierasties Eiropā. Atgādinu kolēģiem, ka ir iespējams uzdot tikai vienu zilās kartītes jautājumu vienam deputātam. Vārds Gerinka kungam, kurš vēlēs uzdot savu jautājumu. Nu, nav jākies. Ja, e, lūra... Nē? Tad vārds jums, lūdzu. Ja, ja konsāri kungs. Puhemies, te puhuitte luon, ikään kuin luonnonvoi... Priekšsēdētāji. Jūs, jūs runājāt par dabīgu iedzīvotāju pārvietošanos, bet es domāju, ka mēs runājam vis, vispirms par cilvēkiem. Un es domāju, ka mums būtu jāpateicas Merkels kundzei par to, ka viņa strādā pie šiem jautājumiem. Viņa cenšas eh, saprast situāciju un tikt galā ar to, tā viņa cenšas arī organizēt to, lai šiem cilvēkiem būtu uh, darbs. Paldies! Tagad vārds atbildēji. Trebēzies kundze. Jā, jūs sakat, ka mums vajadzētu būt pateicīgiem Merkels kundzei, bet Merkels kundzei varbūt vajadzētu uh, bijis uh, apspriesties ar vāciešiem uh, tā vietā, lai izteiktu šo uzaicinājumu. Un es domāju, ka nevar tā vienkāršot risināt šos jautājumus. Paldies! Paldies! Tagad vārds Lamberts kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz cilvēku šodien runāja par risinājumiem, bet mēs zinām, ka šī būs ilgtermiņa risinājumi. Un vienlaiks mums ir jātiek galā ar pašreizējo situāciju. Tāpēc es priecājos par to, ka ir piešķirt papildus līdzekļu ANO bēgļu programmai. Bet ir šokējoši, ka tik daudz um, dalībvalstu um, samazināja savu atbalstu pasaules pārtiks atbalstu programmai. Uh, ir tik daudz cilvēku, kas šobrīd cenšas iztiekt ar pusdolāru dienā. Un tās dalībās, kuras nav vēlējušās pievienoties šai uh, solidaritātes programmai, tagad uh, ir pelnījušas nokaunēties par to uh, tiem uh, papildus, uh, uh, tām papildus problēmām, kuras viņi rada cilvēkiem, kur dzīvo nabadzībā. Jūs runājat arī par Turciju, bet tā nav droši treš, izcelsmes valsts kurdiem, un mums būtu jāatbalsta kurdi Rošas reģionā un arī Turcijā kopumā, jo viņi ir, šīs, eh, ir daļa no risinājuma. Un, ja mēs runājam par noteikumiem un par to, ka uh, Mums ir jādara cilvēkiem zināms, ka ir eh, noteikumi, kas jāievērot, un mums ir nepieciešama pārstāv, kas strādā uz vietas, lai eh, šie cilvēki saņemtu informāciju pirms viņi dodas ceļā un eh, pēc tam saņem šo informāciju no Frontex un citām iestādēm. Paldies! Paldies, Lamberts kundze, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, ko uzdod Grapīnī kundze? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimā... Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, situācija, ar kur mēs šobrīd saskaramies, ir ārkārtas situācija. Mēs piekrītam, ir jāpalīdz cilvēkiem, mēs esam cilvēki, mums ir jāpalīdz. Bet mans jautājums ir sekojošs, vai komisijiem padomēji nevajadzētu skaidri uh, paskaidrot, kā risināt eh, šīs problēmas saknē, lai um, Es īsti nesapratu no Eiropadomas un no komisijas, kā viņi atrisinās šīs problēmas saknē. Vārds Lamberts kundzei. Es domāju, ka jautājums ir vietā. Mēs eh, īpaši daudz nedzirdām par to, eh, kas tiek darīts, lai nodrošinātu mieru uz vietas, kā atrisināt citus eh, saistītos jautājumus, demokrātiju klimata pārmaiņas, kas arī noteikti noved pie papildus eh, nestabilitātes, un mēs eh, nerunājam arī par to, kā varētu īstenot konsekventu politiku attiecībā uz to valstu valdībām, kuras apspiež savas tautas un eh, patiesībā bombardē pašas savas tautas. Paldies! Paldies! Tagad vārds uh, Maks kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs visi vēlaties eh, pārvietot šos bēgļus eh, Eiropā, un jūs visi domājat, ka esat morāli pārāki par citiem, un sakat, ka barbariski rīkojas tās valsts, kas noraida um, migrantu kvotas, bet par kādu veidu morāli um, mēs šeit runājam, jūs vēlaties moralizēt uz citu rēķinu. Tā ir uzspiesta solidaritāte, tā nav patiesa solidaritāte. Vispirms jūs pasliktināt situāciju Lībijā, Sīrijā un e, citviet, tad jūs piesaistat imigrantus Eiropai un tad jūs vēlaties viņus pārdalīt. Ar um, šo te balsošanas sistēmu padomē jūs esat uzspieduši bēgļu pārdali, bet jebkāda veida rīcība izrājas pretreakciju, un es domāju, ka uh, Vēlēšanas Polijā novedīs pie tā, ka tiks ievēlēta valdība, kas būs vienota ar Čehiju, Slovākiju un citām valstīm pret šīm kvotām. Paldies! Paldies! Tagad vārds Atkinsons kundzei vienu minūtu. Paldies, priekšādātāji! Eh, Tuska kungs eh, minēja, ka visi uh, migranti ir bēgļi. Nē, tā nebūtu nu, nav. Lielākā daļa no viņiem ir ekonomiski migranti. Uh, Eh, Pagājušajā nedēļā ieradās simtiem eh, migrantu kalē un mēģinot eh, negodīgi iekļūt Lielbritānijā. Es domāju, ka viņu starpā ir arī džihādisti un mani mm, uztrauc brītu pilsoņu drošība. Mēs redzam arī, kas notiek ka ir tunelī. Francijas varas iestādēm vajadzētu nodrošināt šeit pūļu kontroli, un to darot, es gribētu jums atkārtināt, ka migranti, uh, kas kāp pāri žogiem un kāp smagajās automašīnās, ir noziedznieki. Tie migranti, kas mēģina iekļūt negodīgi tunelī, arī ir noziedznieki. Kāpēc gan Franču un Britu varas iestādes nevar tam pielikt punktu? To varētu darīt saskaņā ar Dublinas līgumu, viņus aizturot un deportējot. Uh, Orbana kungs īstenībā ir pietiekami normāls eiropietis, viņš nodrošina eh, kontroli savā valstī, un eh, tā, citām valstīm vajadzētu sekot viņa piemēram. Lielākā daļa līderu izsniedz eh, brīvus ielūgumus migrantiem, tāpēc jau nav brīnuma, ka viņi ierodas. Vajadzētu ievērot Dublinas noteikumus un vajadzētu pilnībā kontrolēt mūsu robežas. Lamsūrkungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie priekšsēdētāji, mēs esam eh, parādījuši to, ka ja mēs ļaujam pat ietekmīgākajām valstīm, pat tām, kuras vēlējās palikt ārpus eh, Schengen zonas, atrisināt vieniem pašiem imigrācijas jautājumu, nekas neizdodas. Un šobrīd mēs, um, mēs piedzīvojam visu ko, bet ir divas kļūdas, kuras nevajadzētu pieļaut. Proti, pirmā kļoda ir domāt, ka um, šīs imigrācijas izcelšanās ir Sīrijā un atrisinot situāciju Sīrijā, tā izbeigsies, bet jau gadiem ilgi no cilvēku no Āfrikas bieži vien ģimenēm uh, cenšas um, nokļūt Eiropā. Um, pirms tam viņi ieradās Kanārijas salās, uh, Sicīlijā, tagad viņi ierodas citur. Uh, Imigrācija noteikti e, pavadīs mūs visā, visu šo gadsimtu, un runa ir par cilvēkiem, kuri nesaskat nekādu nākotni e, savās mājās. Otra kļūda ir tāda, ka mēs domājam, ka uh, um, ja mēs pārdalīsim šos beigas, mums izdosies atrisināt problēmu. Bet uh, tādu mēs tikai iezīmējam uh, imigrācijas un patvērumu meklētāju politiku, kas visai Eiropai tik ļoti ir nepieciešama. Komisijai ir taisnība. Un tā rīkojas pamatīgi, uh, uzsākot pamatu šai politikai, un padomu pieļaus kļūdu, ja to neīstenos. Paldies! Paldies! Tagad vārds Gijoms. Uh, kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdā. Visi piekrīt, ka 23. septembra Eiropa padoma un Tieslietu un iekšlietu padoma, kas notika iepriekšējā dienā, eh, ļāvusi spērt svarīgus soļus, lai eh, risinātu imigrācijas krīzi, bet ir nepieciešams panākt to, lai šī atbildes reakcija ierakstītos eh, kopīgā ilgtermiņa atbildes reakcijām mums nevajadzētu aizmirst svarīgāko. Protams, šobrīd ir jārīkojas steidzam, jo humanā uh, situācija ir tāda, ka mums ir jārīkojas, bet vienlaikus ir jādomā par vidēja termiņu un ilgtermiņu perspektīvām. Tāpēc man būtu trīs jautājumi, ko vēlos uzdot Eiropadomas pārstāvjiem un komisijai. Po imigrācijas politika ir ļoti operacionāla tad, kad mēs esam krīzes apstākļos, bet vai mums nevajadzētu labāk uh, īstenot savu lēmumu pieņemšanas uh, procedūru. Otrs jautājums ir par uh, finansējumu īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, un runa ir par Eiropas Savienības budžetu. Vai jūs domājat, ka mēs varam turpināt attīstīt savu politiku ar līdzinējiem budžeta līdzekļiem? Un visbeidzot par ārējo dimensiju. Ideja ir tāda, ka mēs varētu uh, Uh, fiksēt šos cilvēkus trešajās valstīs. Bet kā tad mēs rīkosimies tālāk? Mums būs tādas kā uh, zonas uh, šajos valstīs, lai varētu izfiltrēt, kurš ir pelnījis un kurš nav doties tālāk. Es vēlētos dzirdēt jūsu jautā atbildes. Paldies. Gijoms kundze, Vīnberg kungs vēlas uzdot jums jautājumu. Eh, Paldies, priekšsēdētājiem. Jūs vēlaties, lai mēs pārdalītu e, šos imigrantus piespiedu kārtā, bet tad, kad mēs būsim pārdalījuši šos tošus imigrantus, būs citi, kas e, arī turpmāk e, riskēs ar savu dzīvību, lai nokļūtu Eiropas Savienībā. Ko jūs un jūsu partija ir paredzējis, lai palīdzētu šiem atlikušajiem imigrantiem? Paldies! Gijoms Konze. Vinbergs kundzei noteikti ir bijusi iespēja eh, piedalīties Lība komitejas sanāksmēs, kurā, kurās manas grupas nostāja ir bijusi konsekventi. Mums, protams, ir jārīkojas šobrīd ārkārtas apstākļos, bet jāsaprot arī, ka šī politika jāizteno plašākos mērogos un ilgtermiņā. Tātad mums ir jāstrādā pie problēmu saknes Mums ir jāved sarunas ar attiecīgajām valstīm, bet mums ir jāstrādā arī pie integrācijas. Un, eh, kas attiec uz šo jautājumu, tad mēs, mūsu domas noteikti dalās attiecībā uz imigrācijas politiku. Jūs neatbilstat nekādu imigrācijas politiku. Paldies! Paldies! Tagad vārds Sulikungam. Uz vienu minūti. Vasarā Vācija reiķinājās ar 800 tūkstošiem migrantu. Tagad eh, aplēses norādas 1,5 miljoniem uh, migrantu. Šīs eh, atšķirības uh, īstenībā ir, uh, par tām at atbildība ir jāuzņemas uh, Merkeles kundzei un viņas politikai. Merkeles kundze likvidēja Dublinas vienošanos, un īsnībā viņa pārkāpja arī Vācijas konstitūciju. To viņa nedrīkst darīt. Lielākā daļa cilvēku, kas ierodas, ir ekonomiskie migranti, viņi nav kara bēgļi. Viņi šķērso četras līdz piecas drošas valstis, un līdz ar to viņi nebēg no kara. Mēs e, ticam ilūzijai, ka šie migranti strādās, lai nopelnītu vācu pensijas. Un īstenībā Vācijas minimālā alga tam ir ļoti liela barjera. Vācija var piedāvāt tikai sociālos pabalstus. Merkeles kundze acīm zot ir aizmirsusi, kas viņu ievēlēja un ko viņai vajadzētu aizsargāt. Viņai vajadzētu pamosties un pielikt punktu šai invāzijai. Mums vajadzētu sekot Austrālijas piemēram. Paldies, Eva Žolī, vienu minūti. Priekšsēdētāji, Eiropas Savienība nepastāv tādu, kādu es viņu vēlētos, vienotu, solidāru, devīga, dāsna, tādu nepastāv. Un uh, to es secinu no šīs patētiskās Eiropadomas 23. septembris sanāksmes. Es secinu, ka tad, kad Eiropas parlaments pieņem, valsts, pieņem lēmumu uh, ar vairākumu atbalstu par šo pārdali un ka komisijas dienas strādā dienu un nakti, lai kopā solidari dalībvalsts uh, cienīgi tiktu galā ar bēgļu krīzi, dalībvalstis eh, pašas eh, rīkojas kā tām lapatīkas, eh, kaulējas un pat draud. Risinājumi mums ir zinām, kolēģi par tiem atgādināja, bet, lai tos īstenot, mums ir nepieciešama drosme un politiskā vēlme. Pēc Grieķijas krīzes, imigrācijas krīze, um, vēl nedaudz apēno Eiropas sapni. Neļaujiet Eiropas pilsoņiem nonākt ekstrēmistu rokās un uh, atbalstiet šo cerību, kādu dod Eiropas Savienība. Žalī kundze, jums vēlas uzdot zilās kārtītas jautājumu Kārverkungs lūdzu. Thank you, Madam Jolie. Paldies, Žalī kundze. Uh, Jūs teicat, ka Eiropas Savienība neeksistēs, bet jūs it kā cerat, ka tā varētu eksistēt. Vai tas arī nepasvītro šo galveno problēmu, proti, ka tā ir utopiska fantāzija? 28 dalību valstu pilsoņiem noteikti vispirms interesēs tieši viņu nacionālās intereses, vai tas nenorāda uz situācijas absurdumu? Žalīkundz, lūdzu. La krīze. Imigrācijas krīze ir sekas hausam pasaulē un sekas mūsu ārpolitikai, bet drīzāk tam, ka mums nav šādas politikas. Un pēc iespējas ātrāk mums ir jātiek galā ar ārkārtas jautājumiem, un kā jau teica kolēģi, ļoti ļoti eh, žēl un nosodoši ir tas, ka dalībvalsts samazinājuši savu atbalstu attīstībai un tas, ka šobrīd varas palīdzības eh, kases ir tukšas un nav iespējams eh, sagādāt pārtiku cilvēkiem, kas dzīvo bēgļu nometnēs. Paldies! Paldies! Tagad vārds Meijers kundzēs vienu minūti. Voorzitter, op, op dictatoriale wijze heeft Brussel besloten priekšsēdētāja kungs, jā, ļoti um, diktatoriālā veidā Eiropas Savienība arī lēma, ka Eiropas Savienība ir jākļūst par bēgļu uzņēmēju teritoriju. 160 tūkstoši bēgļu uzņemšana tiešām atver Pandoras lādi. Un uh, situācija ja tikai pasliktinās. Uh, ir vēl ir 600 tūkstoši uh, bēgļu, kas ir ieradušies pilnīgi nelegāli Eiropas Savienībā, un es domāju, ka šie skaitļi tikai pieaugs ir jāiestājas par Eiropas Savienības demokrātisko aizstāvību, lai cīnītos par šādu situāciju. 60% nīderlandieši uzskaita, ka mēs nevaram uzņemt vairāk bēgļu, arī vairākums vācieši ir pret bēgļu uzņemšanu, arī austrieši ļoti skaidri to jau ir arī norādījuši savās vēlēšanās. Priekšsēdētāja situācija ir aizgājusi par tālu. Uh, ir jāslēdz uh, robežas, tas ir vienīgais veids, kā pielikt punktu šai plūsmai. Majeras kundze, arī jums vēls uzdot jautājumu Urban Krespo. Kungs, lūdzu. Llama la atención la ligereza con la que Tas, ar kādu vieglumu jūs runājat par šo jautājumu, kā to, cik viegli tiek runāts par invāziju, par bēgļu, cunāmi, uzbrukumu. Jūs vienkārši veicināt institucionālo ksenofobiju un rasismu pret cilvēkiem, kas bēg no kāra un nabadzības. Un mēs neesam tik. Uh, uh, revolucionāri noskaņot, kad runājam par telpību, bet tad, kad runājam par cilvēku tiesībām, tad tiek runāts uh, uh, tik šausminošos vārdos. Vai jūs nedomājat, ka jūs iznīcināt Eiropas Savienību, kas balstīt uz vērtībām, veicināt ksenofobiju? Mājers, kundz, lūdzu, vērts atbildē. Jā, die komentāri over rasismu. Jā, šīs komentārs attiecībā uz ksenofobiju un rasismu, uz to es vispār nereaģēšu. Uh, Vai jūs saprotat, kas notiek Nīderlandē? Mēs neesam nedz Turcijas kaimiņu valsts, nedz pie vidus jūras. Mēs vēlamies nodrošināt Nīderlandiešu drošību, jo šie cilvēki, kas ierodas, viņi nemeklē drošību, bet bezmaksas uh, uh, um, sociālos pabalstus. Un tagad uh, vārds Kefalo Jānis kungam. Liels paldies! Neapšaubāmi Eiropas Savienībai ir jāuzņem liels uh, skaits imigrantu un bēgļu. Šī krīze ir Eiropas problēma, tādēļ mums ir nepieciešamas Eiropas risinājums. Balstoties uz solidaritātes principu, mums ir jābūt atbildīgiem Līdz ar to fundamentāli svarīgi ir atbalstīt tās valsts, kas atrodas pirmajā fronts līnijā - Itālija, Grieķija, Malta. Šis ir arī iemesls, kādēļ tehnisks un arī finansiāls atbalsts jānodrošina šīm valstīm. Ja finansiāli arī ir jāatbalsta cilvēki, kas uzņem šos bēgļus. Arī Kosas salā ir stāsts par kādu maiznieku, kas tiešām arī um, pauž mūsu solidaritātes vērtības, uzņemot uh, bēgļus savā mājā. Mums ir arī jākoncentrēs tranzītu valstīm kā Turcija, kā arī ir jākoncentrēs un jāstrādā ar šo uh, cilvēku izcelsmes valstīm operacionālā līmenī. Uh, Mums ir jāuzlabo robežu uh, kontrolas operācijas, stiprināsim Frontexu. Mums ir visnepieciešami instrumenti kapacitāte Eiropas Savienībai jāatrod veids, kā atrisināt šo krīzi, un es pilnībā uzticos jums, Tuska kungs un Junker kungs. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība darīs to, kas tai jādara. Um, godātais Kefalo Džanis kungs. Jums vēlas uzdot jautājumu Uzdovska kungs. Lūdzu. Pytanie panu posłowi Lamassir, ale... Es vēlējos uzdot jautājumu Lamassūra kungam. Un es arī vēlos Atvainojiet, pārtrauc priekšsēdētājs. Nē, mēs šeit sapratām, ka jūs vēlaties uzdot jautājumu Kefalogānis kungam, bet tā kā tas tā nav, tad, nu, tad nevar uzdot šo jautājumu. Col Consiglio di settembre il vero Tājas kundze, tātad Eiropā domes secinājumi ir pieņemti, tagad ir jāīsteno tie ātri hotspot identifikācija, ātri jāizskata bēgļu pieprasījumi, jāpārtel šie bēgļi Eiropas Savienības teritorijā. Tas viss ir savstarpēji saistīts, ir nepieciešama Eiropas Savienība, kas būtu kas respektētu cilvēku tiesības. Junkera kungs, es pateicos jums par jūsu apņēmību un pārliecību, kā jūs strādājat. Lūdzu, tā arī turpiniet. Prezidentus, ka ar vislielāko cieņu, taču ņemot vērā arī jūsu augsto atbildību. Uh, Jums ir tiešām jāspēlē izšķīroša loma, lai pārliecinātu visu Eiropadomi, lai visi būtu atbildīgi un solidāri. Jūs par to runājāt, bet tas nenotiek. Jums ir jāspēr soļus priekš, bet man. Uh, Nepatika, jā, daži punkti jūsu runā, kur jūs te nedaudz arī izdalījāt atbildību par dažādām valstīm, piemēram, Itālija, Grieķija, tādā pat līmenī kā dažas citas valstis, kas ceļ sienas un pieņem likumus, lai liktu bēgļus cietumā. Kāda tad būs Itālijas atbildība? Mēs esam lēmuši glābt cilvēkus, bērnu, bērnus, uh, sievietes, uh, cilvēkus tādi kā jūs un mēs. Paldies, un tagad vārds uh, Icenuļai kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība tika izveidota, lai pieliktu punktu gadsimtu gariem kariem, nacionālajiem uh, egoismiem un asiņainai konkurencei. Tā vietā ir tagad izveidota Eiropas Savienība, kas ir balstīta uz sadarbību, kopīgām vērtībām sadarbību. Šeit dzīvo 500 miljonu cilvēku. Eiropas Savienībai ir jābūt uzdevuma augstumos, lai atbildētu uz imigrācijas krīzi. Jā, protams, mēs runājam par veselīgu Eiropas Savienību, taču mēs tagad dzīvojam slimā Eiropas Savienībā. Un te izplatās dažādi vīrusi, un mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ir vīrus, proti ar, vīrus ar nosaukumu politisko līderu egoisms, kuri vienkārši spēlē savas nacionālās politiskās spēles, Junkera kungs. Uh, Mēs jau uh, pavasarī vienojāmies par šo jautājumu. Jūs arī uh, solījāt pasākumus septembrī, kur tad ir šie pasākumi. Ungārija, um, tur nav tikai valdība un Orbāns. Ungārijā dzīvo arī desmitiem tūkstoši pilsoņi, kas palīdzējuši migrantiem. Daudzi arī ir šeit. Uh, Eiropas parlamentā kā viesi, un viņi ir Eiropas nākotne. Veikungs, Morvai kundze vēlas jums uzdot jautājumu, lūdzu, Morvai kundze.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 Viņiem tiešām ir eh, bijušas ārkārtīgi lielas problēmas attiecībā uz eh, imigrantu pieplūdu. Jūsu vietējā ekspertīša tiešām palīdzētu, lai pieņemtu eh, lēmumu. Atbilde, jā, 12 gadus. Es strādāju Ungārijas parlamentā. Esmu pārstāvējis arī robežu reģionu, kas tagad tiešām ir migrantu krīzes um, centrs, hotspot Es dzīvoju dažus kilometrus no tās vietas, kur Orbāns un viņa valdība ir sākus celt žogus. Jūs ļoti labi zināt, Morvai kundze, ka Ungārijas eh, sabiedrība daudz citādāk būtu varējusi pārvaldīt šo problēmu un to atrisināt, ja vien nebūtu īstenota politiskā Orbāna kampaņa un arī jūsu uh, galēji labējā partija un citi spēki, kas ir nomēnojuši Ungārijas uh, tēlu. Atgriezīsimies pie solidaritātes. Gomeša kundze. Paldies. Turcijas premjers. De refugiados adiam a abertura de dias vai pareizāk sakot, Eiropadomas valsts valdību vadītāji arī um, nav vēlējušies reaģēt uz uh, šīm uh, problēmām, lai cīnītos pret cilvēku kontrabandistiem. Mm, neesam pietiekami cīnījušies pret kārā um, cēloņiem Sīrijā, Irākā. Tuska kungs, vai tagad jums izdosies? mazināt šo bēgļu pieplūdi. Uh, Eiropieši tika maldināti un joprojām tiek maldināti. Valstis nedara pietiekami ārlietās, tiek pārkāpti uh, Eiropas pamaties, uh, pamatprincipi. Šis izaicinājums var tikt atrisināts tikai tad, ja īstenosim uh, kaut kādas stratēģijas, kapacitātes. Uh, To nevar vairs boikotēt padomē. Mums ir nepieciešams vairāk Eiropas Savienības un mazāk sienu. Vār, jums vēlas uzdot jautājumu Baidel kungs. Spoštovana kolegica, mi dva se ukvarja. Godāmo kolēģi, mēs ļoti bieži spriežam par starptautiskām problēmām. Uh, Ir ļoti daudz spekulāciju, kāpēc eh, cilvēki bēg prom. Lielākā daļa bēg no vārdarības bez, un no kara. Es domāju, ka visiem to vajadzētu saprast, jo īpaši domājot par Sīriju. Vai jums nešķiet, ka ir pienācis brīdis, kad eh, Eiropai vajadzētu atcerēties par saviem pienākumiem uzturēt mieru? Varbūt Eiropai vajadzētu vairāk iestāties par to, ka starptautiskas problēmas ir jārisina mierīgā ceļā. You're right. Gomešas kundze, jums ir taisnība, kodāmo kolēģi. Tieši tāpēc es aicinu, lai Eiropas, lai Eiropa padomē valdības vairs nebloķētu kopējo ārlietu un drošības politiku. Mums ir vajadzīga šī politika, mums ir vajadzīga stratēģiska rīcība, un tikai ar koordinētu rīcību mēs varēsim pielikt punktu karam Sīrijā. Mums eh, ir jāvēršas pret Asada uzvaru. Mums ir jāpalīdz tiem, kas uz vietas eh, vēršas pret islāmsko valsti, piemēram, eh, Pešmērgi Irākā. Mēs vispār viņiem nepalīdzam. Vai arī šī palīdzība tiek sniegta sadrumstalotā, nekoordinētā veidā. Šādā veidā mēs nepalīdzam mūsu pašu pilsoņiem, mēs apdraudam mūsu pilsoņu drošību Mēs nevēršamies pret galvenajiem cēloņiem, kāpēc cilvēki bēg no Sīrijas un no Eritrēs un no citām vietām. Atgādinu kolēģiem, ka pēc šīm debatēm būs vēl vienas debats, pēc tam balsošana aicinu visus ievērot sev atvēlēto runas laiku. Un tagad vārds uh, Mavrīdes uh, kungam. Paldies, priekšādātāji! pastāv humanitāra problēma, un proti mums ir jāglāb cilvēki jūrā, jāglāb šo cilvēku dzīvības. Kā var nodrošināt aizsardzību šiem iedzīvotājiem, ja mēs nevēršamies pirmkārtām pret islāmisko valsti? Tas ir jautājums un arī komentārs attiecībā uz Tuska kunga teikto. Mūsu Eiropiešu sirdsapziņa mums liek glābt bēgļus, bet mums pirmkārtām ir jādomā par to, lai šie bēgļi nekļūtu par bēgļiem, un lai to izdarītu, mums ir jāvēršas pret islāmsko valsti. Protams, esmu pret Asada režīmu, taču tas arī Turcija ir režīms, kas rada problēmas, piemēram, Kurdistānā. Tiek arī turpināta okupācija Kiprā. Mēs Tomēr uzskatām, ka mums Turcija ir vajadzīga kā partnere. Mums vajadzētu vismaz viņiem lūgt, lai viņi pārstāja bombardēt kurdus. Eiropā mēs atšķiramies ar to, ka mums ir vienādi principi. Nākamais runātājs. Paldies, Junkera kungs, prezentējot savu programmu, jūs teicāt, ka Eiropa sastāv no 28 valstīm. Šo valstu teritorija nav iedomāta Šajā teritorijā dzīvo arī eiropieši, un tagad šiem eiropiešiem pievienojas bēgļi. Skaidrs, ka pasaulē vairs nav tikai vietējas vai reģionāls krīzes, visas šīs krīzes ir pārveidojušās par globālu krīzi. Pašreizējā situācija to pierāda. Eiropā pastāv ļoti lielas viedokļu atšķirības. Tikai piecas dalībvalstis akceptē apmēram 70% no bēgļiem. Mēs arī redzam, ka Eiropas iestādes labi darbojas parastos apstākļos, bet lēnu vai e, nepareiz rēģē ārkārtas situācijās. E, Turcija nav daļa no Schengenas, un tā vietā, lai izrādītu solidaritāti, mēs redzam, ka um, robežas tiek militarizētas un Schengena tiek aizmirsta. Ir jautājums par to, kādā sabiedrībā mēs vēlamies dzīvot un kādu tēlu par sevi vēlamies radīt pārējai pasaulē. Paldies. Pikuls kungs, jums vēl uzdot zilos kartas jautājumu, nešķiet, ka nē. Pablo Iglesias, tagad divas minūtes, lūdzu. Jums vajadzēja izteikties mazliet ātrāk, bet jūs ieradāties vēlāk. Paldies, priekšādātāji. Dzirdēju par nepacietību, par migrāciju un terorismu, par to, ka visi šie iedzīni tiek jaukti kopā. Uzskatu, ka tas ir apvainojums šai telpai, kas eh, it kā iestājas par demokrātiju. Jūs nedrīkstat šādā veidā izturēties pret eh, cilvēkiem, kas bēg no kara. Uzskatu, ka te ir runa par liekulību. Eiropas ārpolitika pēdējo 15 gadu gaitā nav palīdzējusi atrisināt eh, kāru un krīžu cēloņus lielāku naudas līdzekļu tērēšana neko nepalīdzēs. Ja Dublinas protokols būtu pareizi īstenots, mēs varbūt e, neredzētu šos mirušos cilvēkus pludmalēs un tranzītu valstīs. Mums ir jābūt mazāk liekulīgiem tad, kad mēs mēģinām vērsties pret šīm problēmām. Iglesias kungs, jums vēlas uzdot e, jautājumu. Iglesias kungs, jums tiek uzdots jautājums, vai jūs atbildēsiet? Lebretona kungs vēlas to uzdot. Vai jūs akceptējat šo jautājumu? Lūdzu. Euh, Jā, paldies. Gudētais kolēģi, tiešām esmu pārsteigts, ka jūs eh, dažus no saviem kolēģiem šeit Eiropas parlamentā saucat par atkritumiem. Šis jautājums ir pārāk. Eh, um, uh, sāpīgs, lai runātu šādos uh, vārdos. Jūs nevarat uh, ignorēt un noliegt to, ka uh, imigrācija ir masīva. Nē, mēs šeit neesam rasisti vai ksenofobi, mēs satraucamies par to, kas notiek. Vai vienkārši bez šiem jūsu zemajiem apvainojumiem varbūt jūs tomēr uzskatāt, ka valstīm būtu pamats arī satraukties par šo. Um, situācija un ka valstis mēģina samazināt imigrantu pieplūdes apmērus un ka Eiropas Savienībai varbūt arī būtu kaut kas jādara, lai šie cilvēki uh, paliktu savās izcelsmes valstīs, lai viņiem palīdzētu tur un nevis, lai viņus visus sauktu šeit, kā to darīja Merkels kundze. Lūdzu, Inglesies kungs. Jūs esat Eiropietis un iespējams jūsu priekšteči tāpat kā manējie arī pametā savas valstis. Es gribētu teikt, ka ik viens, kas eh, sauca mūsu priekštečus par eh, atkritumiem vai mēri, arī ir jānosauc par atkritumiem. Manuprāt, mums vajadzētu domāt par eh, šīm valstīm, no kurām cilvēki bēg. Mums kaut galā ir jāiestājas par demokrātiju par viņiem. Paldies! Pirms uzklausām eh, Tuska kungu un Junker kungu, uzsāksim brīvo mikrofonu. Jūs redzat, ļoti daudz kolēģi ir pierakstījušies, ne visiem būs iespēja izteikties. Vistolorā. Viens deputāts no katras grupas ņemot vērā, ka laiks ir maz. Sākam ar Bogoviča kungu viena minūte un tiešām aicinu visus pieturēties pie tā tā runas laika. Kolēģi, Eiropi, ni potrebno da pre... Kolēģi, Eiropai nevajag uzņemties atbildību par visu migrācijas krīzi. Eiropa neizraisīja šo krīzi. Eiropa ir daļa no risinājuma. Tāpēc nevajag attiekties pret Eiropu kā pret pacientu. Situācijas, protams, ir atšķirīgas dažādās dalībvalstīs, un šīs atšķirības ir jāņem vērā. Mums par to vajadzētu runāt arī savās mājās. Krīzi izraisīja režīmi dažādās valstīs. Šos režīmus aizstāja diktatori, kuri absolūti nerespektē vēsturi un cilvēku dzīvību. Tā ir galvenā problēma, pret kuru mums būtu jāstājas. Mums vajadzētu nodrošināt kārtību šajās valstīs, un tikai šādā ceļā mēs varēsim nodibināt mieru. Mums ir jāsaprot, ka migrācijas krīze var turpināties arī Āfrikas demogrāfijas dēļ. Tieši tāpēc mums vajadzīgi ilgspējīgi un ilgtermiņa risinājumi, un mums ir jārūpējas par cilvēkiem, kas jau ir nokļuvuši Eiropā. Paldies! Subito dopo pēc Eiropa padomes sama 23. septembrī Man radās jautājums, ko mēs būtu varējuši teikt un paskaidrot Eiropas pilsoņiem, kas vēl tic Eiropas Savienības vērtībām. Ja šis risinājums būtu un secinājums citāds, Eiropa parlaments jau vairāk kārt arī ir jau izteicies par šo jautājumu. Un šie nu tikai pirmie soļi ir jauns imigrācijas process, jānāk lajā ar konkrētiem pasākumiem, aktivitātēm, ņemot vērā ģeopolitiskās izmaiņas, ko rada arī imigrāciju plūsmas. Uh, Tagad nevaram vairs skatīties atpakaļ, ir jāiet uz priekšu. Process, kas attiecas uz bēgļiem, tiešām mums raisa, jums raisa jauns pārdo, pārdomas. Vispirms eh, vienaldzība, pēc tam dažu valstu ārkārtīgi striktā nostāja tiešām mums liek domāt un pieņemt attiecīgus um, pasākums. Arī Junker paziņams par Eiropas Savienības stāvokli. Jau tika minēts, ka Eiropas Savienībā trūkst Eiropas Savienības. Uh, Marijas kungs, vienu minūtu. Priekšsēdētāja kungs, simtiem tūkstoši pēkļu ierodas Eiropā caur Grieķiju. Mums nav iespējams uzņemties šo slogu. Mums ir vairāk nekā 260 migrantu, kas katru dienu ierodas Grieķijā, tāpēc ir pienācis laiks uh, uzsākt pasākumus. Mums pirmkārtām vajadzētu nodrošināt mierīgu risinājumu konfliktiem tuvajos austrumos un Āfrikā. Mums ir jāvēršas arī pie Turcijas, un vajadzētu pateikt, ka Turki vairs nedrīkst izmantot migrantus kā uh, politisku rīku. Uh, Dublinas uh, noteikumi ir jāpārskata. Mums ir jāsaprot arī, kā sadalīt bēgļus visā Eiropas Savienībā, un uh, šis sadalījums ir jās, jāveic pēc uh, valstu ienākumiem un teritorijas. Tādām valstīm kā Grieķija ir jāsniedz finanšu palīdzību, lai mēs varētu rūpēties par savām ārējām robežām. Mums ir arī jāsaprot, ka Grieķijas eh, ārējo robežu nodrošināšana ir Grieķijas suverēnas tiesības, un šīs tiesības mēs nepiešķirsim nec Turcijai, nec Eiropas Savienībai. Atvainojiet, ja nepareizi izteicu eh, jūsu uzvaru. Priekšsēdētāji, Tuska kungs, jūs runājāt par ANO, jūs runājāt arī par Eiropas Savienības reputāciju ANO. Ma, mūs patiešām šausmina tas, ka eh, veci cilvēki un bērni mirst ceļā uz Eiropu mēs redzam, ka tiek domāts par sautīgām interesēm, un Eiropas Savienībai tiek uzgrosta vaina. Parlamentam un komisijai vajadzētu darīt vairāk. Mums jau ir plāns, Tuska kungs, jums ir jādara vairāk. Vasarā samitā jūs izgāzāties. Jūs runājāt par atbildību. Par to vienmēr runā tad, kad uh, diskutējam par nopietnām lietām. Mums ir vajadzīga solidaritāte, mums ir vajadzīgas mūsu vērtības, un tās pašlaik uz ārējām robežām pietrūkst. Diemžēl tā ir. Krizogonas kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atkal spriežam par šo jautājumu. Mēs spriežam par bēgļu krīzi, it kā tas, ka būtu tik daudz pēkļu, ir um, dabiska parādība, kā saule vai lietus. Tas nav nekas dabisks. Šie bēgļi ir uh, kara rezultāts, un mums ir jādomā par to, kas tad īsti ir izraisījis šo karu. Um, par Sīrijas karu ir jāuzņemas atbildība vairākām valstīm, tā skaitā arī dažām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kāpēc uh, tā ir noticis? Šīs valstis visā pasaulē vēlas uzspiest eh, šo valstu izvēlētus režīmus. Rietumi ir atbalstījuši Sīrijas opozīciju, mēģinot panākt režīma maiņu, tātad vērsušies pret Asādu. Tas nav izdevies, un īstenībā sekas ir tādas, ka ir stiprināts islāmskās valsts grupējums. Uh, Pēc Asada mums vajadzētu cīnīties pret islāmskās valsts grupējumu. Šādā veidā mēs samazinātu arī bēgļu skaitu. Ulrike Lunečeka, viena minūte. Paldies priekšādātāji, mm, padoms priekšādātāji kungs, komisijas priekšādātāji kungs. Patiešām 23. septembrī tika pieņemts pareizs lēmums iekšlietu ministri un valstu vadītāji nolēma sadalīt bēgļu plūsmas. Šie vairākuma lēmumi ir uh, interinstitucionāli un tie pierāda solidaritāti. Taču tagad šie lēmumi ir jāīsteno. Ir vajadzīga humanisma koalīcija, kas uh, patiešām iestātos par cilvēkiem, par sievietēm, bērniem, kas uh, bēg no asada bumbām. Uh, Merkele teica, mēs to izdarīsim. Šajā saistībā ir jālikvidē Dublina, ir jārada legāli piekļuves ceļi, ir jāveido bēgļu uzņemšanas centri un nevis eh, robežas, kā to pieprasa daži valstu vadītāji. Mani arī uh, brīdina tas, ka, uh, izbrīna tas, ka uh, Erdogans, Erdoganam tagad viss tiek uh, piedots, gan kurdi jautājums, gan arī žurnālisti. Uh, Mums, e, jūs teicāt, ka mums ir vajadzīga drosmīga politika, nevis baiļu politika. Mums ir jāvēršas pret populistiem. Vienalga, kā viņus sauc Fides, Front National vai kā savādāk. Paldies, Vinbergs kundze, vienu minūti. E, Paldies, priekšsēdētājiem. Jāteic, ka esmu šokāta, jo man šķiet, ka šajā parlamentā mēs esam tādā kā um, slēgtā telpā. Mēs it kā nesaprotam, kas notiek. Mēs runājam par solidaritāti, bet, manuprāt, solidaritāte nozīmē to, ka mums būtu bijis jāpalīdz, piemēram, um, palīdzības programmas ietvaros, kas paredz pārtiks palīdzību. Uh, bet līdzekļi ir samazināti solidaritāti, tas nozīmē, ka mums būtu jāpiešķir līdzekļi tiem, kas tas, kam tas visvairāk nepieciešams, bet šobrīd šie līdzekļi tiek atvērtāti imigrantiem. Mums pārstāvētajā valstī, Zviedrijā, par to daudz šobrīd tiek runāts. Tiek runāts par to, ka mums ir jāintegrē cilvēki, kas ierodas mūsu teritorijā, bet jau gadiem ilgi mēs cenšamies viņus integrēt, un tas nav izdevies. Mums ir 50. Uh, eh, piecas tādas kā zonas ārpus likuma. Mums nav pietiekami daudz eh, mājokļu šiem cilvēkiem, un eh, Zviedrija eh, krasās izveidot pirmo bēgļu nometni, lai gan patiesībā laika apstākļi to nemaz neatļauj. Paldies! Paldies! Tagad vārds Balcākungam. Paldies, priekšsēdētāji! Junker kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs. Jūs esat pārsteigts par to, ka iekšlietu ministra nepieņēma vienbalsīgu lēmumu par kvotu jautājumu. Un, jā, tas ir saistīts ar iekšējo politisko situāciju, bet es domāju, ka ir valdības, kas ir ņēmušas vēlā to, ko vēlas eh, viņu pilsoņi. Un eh, Francijas ministrs šobrīd uzbrūk Ungārijas eh, valdībai, kas cenšas aizsargāt savas robežas. Un Tuska kungs, jūs uzskatāt, ka galvenais e, izaicinājums ir aizstāvēt Eiropas imidžu. Eiropieši, protams, ir vistolerantākie un uh, visgatavākie uzņem, bet galvenais ir tomēr padomāt par demokrā demokrātiju. Tāpēc es domāju, ka būtu jāorganizē referendums Eiropā un jānoskaidro, ko iedzīvotāji vēlas. Paldies! Tagad vārds komisijas, vārdā komisijas priekšsēdājiem Junkerkungam. Lūdzu! Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! Jā, tiesa! Eiropa nevar savā teritorijā uzņemt uh, visus pasaules trūkumu cietējus. Bet ir taisnība arī, ka Visai Eiropai ir e, jārūpējas par trūkumcietējiem pasaulē. Mēs nevaram e, būt neitrāli, nerīkoties un nereaģēt tad, kad netaisnība vēršas plašumā un tad, kad notiek traģiski notikumi citvietu uz mūsu planētas. Jā, tiesa mums ir jācīnās pret problēmu pašā saknē, kas izraisa imigrāciju, un daudz to arī dara. Un te es vēlētos pateikties tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras nav samazinājuši savu atbalstu attīstībai. Un es vēlētos aicināt tos, kas uh, grasās palielināt savu atbalstu attīstībai. Es vēlos viņiem pateikties jau iepriekš, un es vēlos kritizēt tās dalībās, kuras ir samazinājuši savu atbalstu šai programmai tad samazinājušas atbalstu humanitārai palīdzībai. Vēlos kritizēt tos, kur samazinājuši piešķirtos līdzekļus ANO pārtiks fondam. Vēlos kritizēt tās dalībvalsts, kuras ir samazinājušas uh, atbalstu uh, programmai, kas ļauj uh, īstenot ANO bēgļu komisāru pasākums. Bet mums, protams, ir jārunā arī par tiem, kur ir uh, gal galā tikai pasliktinājuši šīs problēmas, kas saistīts ar bēgļiem, kas ierodas Eiropā. Un vēlos teikt arī, ka mēs varam lepoties, ka tie, kas ir trūkumā un nelaimīgi šobrīd dodas uz Eiropu, jo Eiropa viņa acīs ir tā vieta, kur ir iespējams dzīvot labāk. Kāpēc mēs viņus neuzņemsim? Uh, un kāpēc viņi dodas šurp un kāpēc viņi nedodas uz Ķīnu? Kāpēc viņi nedodas uz ASV? Kāpēc viņi nedodas uz Persijas jūras līča valstīm? Vai tagad mums vajadzētu atvainoties par to, ka viss uh, pasaules acīs mēs esam tā vieta, kur dzīvojam labi? Mēs ar to varam lepoties. Bet tiesa mums ir jātiek galā ar masveidu imigrantu pieplūdumu, un mēs to arī darām. Pareizā atbildes reakcija imigrācijas krīzē nenozīmē, ka ir jāceļ mūri. Bēgļi ir nonākuši tādās grūtībās, ka viņi vienmēr atradīs veidu, kā iekļūt Eiropas Savienības teritorijām. Vienmēr. Tāpēc uh, mūru celšana neatrisinās problēmu. Bet tie, kas ceļ mūrus, viņiem vajadzētu vismaz ieklausīties pašiem eh, savos vārdos, ar kuriem viņi pavada šos arhitektoniskos brīnums. Nevajadzētu aizmirst, ka pasauli jau savs ieklausās. Kāpēc mēs paziņojam, un neviens neiebilst pret to, kāpēc mēs paziņojam, ka tie ir ekonomiskie bēgļi? Kā jūs to varat zināt? ir tie, kas uh, atstāja savas valsts, tāpēc, ka viņi tiek vajāti. Tāpēc nevajadzētu sajaukt šīs iedzīvotāju kategorijas. Jā, ir ekonomiskie bēgļi. Vai jūs tāds nebūtu? Ja, ja jūs dzīvotu tādos apstākļos, kādos viņi dzīvo? Jā, viņiem nav tiesība palikt Eiropā. Bet nerunāsim par šiem nelaimīgiem cilvēkiem tā, it kā runa būtu par barbaru, gangsteru un organizētās noziedzības bandām. Tie gluži vienkārši nelaimīgi cilvēki. Es teicu, ka mūra celšana nav pareizā atbildes reakcija, un es papildināšu, sakot, ka kāpēc Dažiem liekas, ka viņi var uzcelt mūrus starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Kāpēc starp dalībvalstīm uzceltie mūri nevienam vairs netraucē? Tas tomēr ir pilnīgi neiedomājami, ka Eiropas Savienības iekšienē 2015. gadā tiek celti mūri. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē Eiropas beigas, ja viss tā rīkosies, tas nozīmē Eiropas beigas, tāpēc mums ir jākritizē valdības, kuras izmanto šāda veida um, arhitektoniskos brīnums. Daudz no jums kritizēja Eiropas Savienību, tāpēc, ka tā nav bijusi uzdevuma augstumos un nav pieņēmusi lēmumus. Es vēlos atgādināt, ka Eiropa padoma notiek 23. septembrī un parlaments eh, balsos par budžetu, kas pavadīs šos Eiropa padomas eh, secinājumus 15. oktobrī. Nekad, un es zinu, par ko es runāju, nekad lēmumi nav eh, tikuši pieņemti ar tādu apņēmību kā šoreiz. Un padome un parlaments var ar to lepoties. Ja mēs vienmēr rīkotos tik eh, strauji kā šoreiz, tad Eiropa noteikti šobrīd būtu daudz labākā stāvoklī. Jūs kritizējat dalībvalsts, jā, un jūs sakat vienmēr Eiropas Savienība, bet tā nav, tas nav pareizi. Nesakiet visu laiku, Eiropa, Eiropa, Eiropa, nesakiet uh, Tusks, nesakiet Junkers, sakiet dalībvalsts, dažas dalībvalsts, dažas dalībvalsts nav spējīgas pieņemt lēmumus, kuri būtu jāpieņem. Nekritizējiet Eiropu, kritizējiet dalībvalsts, kuras mums neļauj rīkoties. Un nekritizējiet nekādā gadījumā man draugu Tusku, jo es galu galā esmu liecinieks tam, kā notiek Eiropadomas sanāksmes, ja dažas dalībās neļauj e, Eiropadomas priekšstādātājiem virzīties uz priekšu ar pienācīgu tempu, e, kādu e, mēs vēlētos redzēt Eiropadomē, nekritizēsim viņu, viņš dara visu iespējamo, lai virzītos uz priekšu, kritizējiet dalībvalstis, kas neļauj tam notikt. Un mums vajadzētu atgriezties arī pie vēl kāda svarīga jautājuma. Nu, man uh, satrauc tas, ka šis te reliģiskais faktors, filozofiskais faktors ir atradis tik skaļu skanējumu Eiropā. Nedrīkst teikt, ka mēs, mums nepatīk uz savas teritorijas, savā teritorijā redzēt citus ticības pārstāvus. Tā nav Eiropa. Eiropa ir tolerance. Uh, Mēs, protams, nevaram būt toleranti eh, pret netoleranci, bet, bet tālāk es vēlētos eh, teikt dažus vārdus par Turciju, kuram te ir tiesības teikt, ka mēs vakar esam eh, tā miermīlīgi diskutējuši ar Turcijas pārstāvi. Mēs mēģinājām panākt vienošanos ar Turciju bēgļu jautājumā, un tas ir svarīgi ne tikai Grieķijai, bet visai Eiropai. Bet, protams, mēs runājām arī par citiem jautājumiem. Nu, nebija, nebija jau tā, ka mēs eh, būtu pilnīgi mierīgi runājuši par ar Erdogana kungu. Mēs pieminējām arī problēmas, tā skaitā arī parlamenta priekšsēdētājs runāja par šīm problēmām. Uh, viedokļi atšķiras, bet es arī piekrītu, ka Turcija ir drošo valstu sarakstā. Ir tādi, kas domā, ka tā nevajadzētu būt, bet vajadzētu paskatīties uz šādu pieteikumu sekām, ja Turcija netiks iekļauta drošo valstu sarakstā. Ja tā būs, tad. Uh, Vajadzētu arī uh, pārtraukt jebkādas iestāšanās sarunas ar Turciju. Mēs esam atkarīgi no Turcijas palīdzības, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgas harmoniskas eh, darba attiecības ar Turciju. Tāpēc mēs nevaram eh, tam pielikt punktu, un kamēr Turcija būs mums vajadzīga, viņa būs arī drošo valstu sarakstā. Taču nedomājiet, ka mēs apmainījāmies tikai ar laipnībām ar Erdoganu kungu. Es esmu pateicīgs Turcijai, to vajadzētu arī uh, skaidri pateikt. Turcijas teritorijā gal galā ir 2,2 miljoni bēgļu. Mēs uh, nedomājam, ka tas ir kaut kas eh, neliels Mēs vienojāmies tikai par 160 tūkstošiem cilvēku, ka tos vajadzētu solidāri sadalīt uh, Eiropā, bet Turcijā ir 2,2 miljoni bēgļu, kuriem tur tiek nodrošināts patvērums. Nerunāsim arī par Lībānu un Jordāniju, kur procentuāli uh, šis sloks ir vēl lielāks. Tātad mums vajadzētu būt mazliet pieticīgākiem. Mēs esam ļoti gara procesa sākumā, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga pastāvīga sistēma uh, beigu sadalīšanai Eiropā, un tāpēc mums arī ir vajadzīga imigrācijas legalizācija. Es esmu no mazas valsts, no Luksemburgas, nu saku tiem, uh, kas to nezina. Es uzaugu ar jauniem itāļiem kopā ar jauniem portugāļiem Luksemburga ir viena no bagātākajām valstīm Eiropā. Bez eh, portugāļiem un itāļiem šī mazā valsts nebūtu kļūsi par to, eh, kas viņa ir. Imigrācija dod bagātību. Paldies priekšsēdā Junkeram un tagad vārds prezidentam Tuskam un eh, došu tagad savu vietu Tajani kungam vicepriekšsēdim. Thank you. Paldies, priekšādātāja kungs. Pirmkārtām paldies Žanklod par paustu atbalstu. Bet, eh, protams, esam šeit eh, parlamentā, lai uzklausītu kritiku. Nāsmu šeit ieradies, lai uzklausītu aplausus. Domāju, ka tas pieder pie mana darba, un tāpēc mums kā politiķiem ir jābūt striktiem šajā kontekstā vajadzētu nodrošināt skaidrību. Paldies par diskusijām! Domāju, ka pēc šīm diskusijām mums ir eh, pilnīgi skaidrs, ka šis jautājums vēl ar vien rada viedokļu atšķirības starp eiropiešiem, un es to varu arī saprast. Es to redzu starp dalību valstīm un redzu arī šeit Eiropas parlamentā. Taču vienlaicīgi man liekas, ka šodien iespēja nodrošināt uh, līdzīgāku pieju ir daudz lielāka nekā pirms dažām nedēļām. Man nav ilūziju un man nav arī šaubu. Īstenībā nekas nav vienkārši. Pirmkārtām šīs problēmas apmēri ir daudz lielāki nekā jebkad agrāk. Tieši tāpēc e, emocijas ir tik plašas, un tas neatiecas tikai uz parlamentu. Pirmkārt, Es eh, vēlētos uzsvērt, ka apmēru problēma ir absolūti unikāla, un tieši tāpēc arī šīs lietas risinājums nav vienkāršs. Šodien mēs runājam par gandrīz 70 miljoniem pārvietotu cilvēku visā pasaulē. Gandrīz visi no viņiem ir mums apkārt, tad Āfrikā un Eirāzijā - 70 miljoni. Piemēram, attiecībā uz afgāņiem Gandrīz 3 miljoni afgāņu dodas uz citām valstīm. Viņi ir Pakistānā, Irānā, Irākā, Turcijā. Daži no viņiem jau ir ieradušies Eiropā. Kopā tie ir 3 miljoni. Mums ir jāapzinās, ka varbūt neatiecībā uz visiem, bet uh, attiecībā uz vairākumu no viņiem Eiropa var būt uh, galamērķis. Mums ir apmēram 8 miljonu pārvietotu cilvēku Sīrijā. Te ir runa par iekšēji valstī pārvietotiem cilvēkiem. 3 miljonus sīriešu Turcijā, Jordānijā un Irākā. Simtiem tūkstošu potenciāli bēgļu no Jemenas. Tieši tāpēc nekas nav vienkāršs šajā problēmā. Tieši tāpēc daži Eiropā ir tik nervozi. Tieši tāpēc mēs izjūtam bailes, un es to varu saprast. Tas ir kaut kas jauns. Bēgļi, protams, nav jauna problēma, bet eh, šīs problēmas apmēri, šis uh, cilvēku pieplūdums, tas ir kaut kas jauns. Dažām dalībvalstīm nav pieredzes ar šāda veida problēmām, tieši tāpēc arī emocijas sit tik augstu vilni. Es nevaru piekrist šai tēzē, ka lielākā daļa bēgļu ir sociālie migranti. Pirmkārtām, Mūsdienās ir grūti nošķirt bēgļus un migrantus. Īsnībā visi bēg no kara, no nabadzības, no bāda vienlaicīgi. Vai nu tā būtu Afganistāna vai Sīrija vai kāda cita valsts. E, tieši tāpēc es uzskatu, ka tas ir nākamais iemesls, kāpēc situācija ir tik grūta. Mums pret viņiem ir jāizturas kā pret potenciāliem patvērumu meklētājiem. Otrakārt, kāpēc eh, nekas nav vienkārši šajā situācijā, ir eh, šis jaunais konflikts eh, karš Sīrijā. Ļoti iespējams, ka tas pārveidosies globālā konfliktā, tāpēc, ka dažas eh, globālas lielvaras ir uh, sākušas iejaukties notikumos Sīrijā. Es nešaubos, ka pašreizējā situācija var uh, radīt arī jaunus uh, bēgļu viļņus no Sīrijas. Savā pirmajā uzrunā es minēju, ka šodien aplēses rāda, ka ja, ja vēl 3 miljoni sīriešu bēgļu dodas ceļā no Alepo pilsētas un tās apkārtnes. Treškārt, situācija ir sarežģīta arī tāpēc, ka mums nav uh, pietiekami apmierinošu partneru. Uh, Mums ir jāsadarbojas ar citām valstīm, par to nav nekādu šaubu. Piemēram, Turcija. Es, protams, saprotu, kāpēc mēs izturamies kritiski vai skeptiski runājot par Turciju. Taču no otras puses, ja mēs vēlamies tikt galā ar šo problēmu, tad eh, Turcija ir viens no galvenajiem partneriem. Nu, mēs gribam varbūt eh, nosodīt Turciju Mēs varam to darīt šodien, bet eh, tad mēs nevarēsim panākt, lai Turcija būtu mūsu pusē, eh, risinot bēgļu problēmu. Es saprotu, ka tā ir smaga dilemma, bet tā mums ir jāizvēlas, tā mums ir jāatrisina šodien. Institūcijas uzskata, ka mums ir jāmēģina sadarboties ar Turciju, tāpēc, ka mums nav citu variantu pašlaik. Mums ir vēl sarežģītāki partneri par Turciju. Turcija nav vienkārši partneris, bet tas ir viens no labākajiem partneriem, ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem. Protams, mums ir jāiesaistās šajā darbā, mums ir jāiesaist arī dalību valstis. Tieši tāpēc esmu pilnībā pārliecināts, ka nākamā Eiropadome arī būs veltīta šī jautājuma risināšanai. Es ceru, ka šīs dienas diskusijas parlamentā būs iedvesmas avots dažiem vadītājiem un dažām dalībvalstīm. Esmu pārliecināts, ka jūs saprotat, ko es ar to domāju. Es dzirdēju arī jautājumu, ko uzdeva uh, poļu deputāts Olbrihta kungs. Viņš runāja par to, ko mēs varētu darīt kopā un ko dalībvalstis varētu darīt atsevišķi. Viens ir skaidrs. Neviena Eiropas dalībvalsts viena pati nevar uzņemt un atbalstīt visus bēgļus. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga šī pārdalīšanas sistēma. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka neviena dalībvalsts pie ārējām robežām arī nevar tikt galā ar bēgļu plūsmām, kādas pašlaik pieredzam. Abiem šiem jautājumiem ir uh, vajadzīga kopēja pieeja. Mums vajadzētu izvairīties no um, vainas uzvēlšanas citiem. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga kopīga Eiropas atbildība par ārējo robežu aizsardzību. Mēs ļoti skaidri pašlaik redzam, ka šis milzīgais sloks un lielā atbildība pārsniedz jebkuras dalībvalsts kapacitāti. Tā ir uh, varbūt revolūcija mūsu domāšanā, bet es domāju, ka šī revolūcija ir jāapsveic. Eiropai vajadzētu uzņemties daļu no atbildības pār ārējo robežu aizsardzību. Tieši tāpat vajadzētu risināt hotspot krīzes centru un bēgļu nometņu problēmas. Tas ir jādara arī Eiropas uh, blakus valstīs. Tas ir būtiski visām Eiropas institūcijām. Paldies! Thank you very much. Liels paldies uh, prezidentam Tuskungam, paldies arī uh, eh, priekšsēdām Junkar kungam. Paldies par jūsu uzrunām un jo īpaši par jūsu iesaistīšanos risinot šos ārkārtīgi svarīgos jautājumus. Līdz ar to esam.